Perfetto. Bene, allora cominciamo. Sāksim. Tagad es došu vārdu mūsu referentēm, bet vispirms būs vairāk paziņojumi. Atgādināšu visiem, ka rīt ir paredzēta balsošana, pusdesmitos tā sāksies. Tas ir tiešām svarīgi to atcerēties, tā lai visi zinātu. Tad 9.30 mēs balsosim. Un lai jūs visi atnāktu sagatavot. Volevo informarvi, ka domani pomeriggio Un tad tālāk ir informācija par to, ka rīt pēcpusdienā būs kopīga sanāksme kopā ar transporta komiteju. Piecos šī sanāksme sāksies un ilgs līdz pusseptiņiem. Un tas būs tāpā Džan 6, 2 Tas nozīmē, ka tajā laikā, kad tiksimies ar transporta komiteju, mums būs jādodas uz to telpu. Ir paredzēta tulkošana visās valodās, kurās runā de deputāti. Un tagad mēs varam sākt. Un pēcpusdienā mēs runāsim par trīs dažādiem jautājumiem. Mums ir paredzētas divas stundas uh, šai diskusijai. Un būs vispirms pirmais diskusija bloks. Un šajā pirmajā segmentā mums ir paredzētā stunda un 15 minūtes. Un tad būs otrā daļa, kurā piedalīsies Lobēra kungs un Matiesa kungs. Un tad būs arī trešā daļa, un tur piedalīsies Kinerkungs, viņš uzstāsies. Un lūdzu ņemiet vērā, ka šobrīd notiek pirmā viedokļa apmaiņa par iesniegtiem grozējumiem. Un mēs runāsim par tiem grozījumiem, kas izraisīja viss lielāku viedokļu atšķirību, un tad pēc tam ir paredzēts diskutēt otro reizi, būs otrā debašu kārta, Un tad varam šodien jau sākt. Katram runātājam tiek atvēlētas četras minūtes. Mums vispirms ir referenti. Un sāksim ar Madurēls kundzi. Lūdzu, četras minūtes ir jūsu rīcībā. Muchas gracias, presidenta. Disculpe, que estaba. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos. Jā, mēs tagad tieši runājam par to, kā tiek organizēta, organizēt šies debatas. Un pirmkārt, vēlos pateikties visiem kolēģiem par grozījumiem, kas jau ir iesniegti. Un tas, ka mums ir pāri pa 1800 grozījumu, ļoti labi parāda, ka komiteja šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs un interese ir lieliska. Un parlaments tiešām interesējas par izpēti un par jauno programmu apvārsnes 2020. Mēs esam pārliecināti, un par to jau bija pateikts, mēs uzskatām, ka šis eh, instruments ir politisks, viens no būtiskākajiem politiskajiem instrumentiem tieši jauno darba vietu radīšanā un uh, krīzes pārvarēšanā. Tas nozīmē, ka mums šeit ir milzīga atbildība, Tas ir jāsaprot un jāatcerās arī, kādā kontekstā šobrīd notiek šis darbs. Vēlos tagad runāt par vairākiem grozījumiem, kas var uh, nopietni mainīt komisijas sākotnējo priekšlikumu un attiecīgi sekošu uh, pēc kārtības, pēc vispār, sākuma, sākumā vispārīgie principi. Ir vairāki grozījumi, kas ir iesniegti. Uh, Pirmkārt, par diskriminācijas aizliegumu principu. Un mūsuprāt, mēs varētu to 15. sadaļu sadalīt divās daļās, un tas būtu ļoti loģiski, ņemot vērā direktīvas struktūru. 15. būtu runāts par uh, dzimumu līdztiesību, un tālāk būtu runāts par diskriminācijas aizliegumu vai vienlīdzīgu attieksmi. Tālāk tiek runāts par uh, brīvu piekļuvi Un izskatās, ka tiešām mēs varam vienoties, kādēļ mēs vēlamies to. Ir ļoti svarīgi, lai informācija un publikācijas būtu pieejamas tieši runājot par to informāciju, kas ir gūta izmantojot apvārsnes 2020 programmu. Ko mēs saprotam ar vārdiem publiska vai atklāta pieeja? Doma ir tāda, lai būtu iespējams iestrādāt jaunas idejas. Dažādās vietās mēs vēlamies arī uzlabot inovāciju un pētniecības kvalitāti. Un vēlamies, lai uh, valsts līdzekļi, budžeta līdzekļi, Eiropas Savienības līdzekļi tiktu izlietoti pēc iespējas efektīvāk. Tālāk mums jāturpina strādāt, lai būtu līdzsvaros risinājums tieši runājot par šo priekšlikumu ieviešanu. 16. pantā ir runāts par ētiskiem principiem, un vēlos teikt, ka tagad jau esam vienojušies ar visiem ēnu referentiem, mēs pieturēsimies pie tā teksta, ko iesniedza komisija. Un mums pēc, pēc būtības būs tie paši tāds pats formulējums, kā bija septītāja ietver programmā. Un ļoti svarīgi ne palikt pie šī paša līdzsvara. Tad ir arī vairāki momenti attiecībā uz jaunajiem mērķiem. Pirmkārt, tā ir laba, tie ir labi rezultāti vai ekscelence, un tad citi aspekti. Un šobrīd cenšamies sameklēt īsto vietu šī mērķa iekļaušanai. Mūsuprāt, labāk būtu iekļaut jau pirmajā sadaļā. Tieši tādēļ, ka šie jautājumi attiecās uz pilnīgi visu programmu, uz pilnīgi visu dokumentu, un tas jāņem vērā arī tad, kad mēs lēmjam par budžeta līdzekļu piešķirumu. Uh, Runājot par sociālajiem aspektiem, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs neizvirzītu nekādus jaunus izaicinājumus. Mums jau ir sestais izaicinājums. Ja mēs to iekļautu esošajā sadaļā, tad mūsuprāt mēs pavainātu tekstu. Tagad par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Manuprāt, neviens neapšaubā, cik ļoti svarīgi ir MVU un ka ir ļoti svarīgi viņus iekļaut darbā, Ja mēs vēlamies patiesas inovācijas un tiešām labus rezultātus uh, tieši mūsu programmu apvārsnes 2020, tāpēc arī mums dažādi labi priekšlikumi tieši, lai iekļautu MVU, un priekšlikums bija, lai tie būtu 12%, tad, lai šis slieksnis kļūtu par tādu obligātu slieksni. Mums ir vairāki grozījumi, lai risinātu jautājumu par ražošanas tehnoloģijām un dažāda veida izaicinājumiem, kā arī pārvarēšanas iespējām. Par vispārīgiem standartiem runājot, mēs gribētu pieturēties pie Eiropas komisijas piedāvātā teksta. Iekļaut, ja mēs iekļautu jaunas jomas, tad, manuprāt, te būtu nopietnas sekas, piemēram, programmas budžets varētu ciest šajā gadījumā. Tāpēc arī vairākos priekšlikumos mēs mēģinājām palikt pie priekšlikuma, kas jau ir izteikts. Runājot par budžetu tagad konkrēti, vēlos runāt par manas politiskās grupas vispārējo nostāju. Pirmkārt, par Marijas Curie akciju vai programmu ir nepieciešams palielināt šeit budžetu. Un mana politiskā grupa uh, uzskata, ka ir ļoti svarīgi izmantot to mūsu vispārējā pētniecības uh, sistēmā. Mana politiskā grupa arī gribētu, lai mēs šeit budžetā ietvaros pieļautu noteiktu elastību, lai būtu gan šī elastība, gan arī absolūtā precizitāte. Piemēram, runājot par MVU, tur ir nepieciešams konkrēti definēt budžetu. Tāpēc arī nobeigumā uh, Atgādināšu to, cik svarīga ir šis, šī programma, un ja mēs vēlamies panākt ekonomisko izaugsme un ilgtermiņa izaugsme Eiropā, šī programma ir ārkārtīgi svarīga. Apvērsnes 2020 ir programma, kurai, protams, ir nepieciešams pienācīgs budžets. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešams dubultot budžetu, kas šobrīd ir atvēlēts septītā ietvera programmai. Tas nebūs viegli, Un tāpēc arī katram ir jāpiedalās, katram jāatbalsta visām politiskajām grupām. Jā, tie bija mani komentāri, un labprāt uzklausīšu arī kolēģi teikto. Lielas paldies, kolēģi! Karvaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Sākumā es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus šim ziņojumam, un tāpat gribu pateikties par sadarbību bērnu referentiem un citiem pāriem refer referentiem, Eiler kungu un Lamber kungu. Mēs visi cieši sadarbojāmies, lai nonāktu pie šīm diskusijām. Sākumā gribētu informēt, ka mums bija 988 grozījumi kopumā iesniegti attiecībā uz konkrēto programmu Horizons 2020, apvārsnes 2020. Lielais vairākums atspoguļo šī ziņojuma jau sākotnējās nostādnes. Es esmu jau sāku strādāt pie kompromisa grozījumiem, bet eh, šīs dienas diskusija man būs ārkārtīgi svarīga, lai es vēl tos eh, pārskatītu un eh, pēc tam izsūtītu jums visiem. Tātad, es gribētu sākt ar galvenajām konverģences jomām šajos grozījumos. Gribu izdarīt četras jomas. Ekscelents, tātad izcelība paliek viens no fundamentāliem principiem programmai apvārsnes 2020, bet būtiska uzmanība jāpiešķir arī tam, lai nodrošinātu līdzsvaru starp uh, pētniecības projektiem uh, dažādos uh, virzienos. Tālāk. Jāpalielina arī līdzdalība, jāpaplašina tā līdzsvarotāk jāiesaista dažādas daži, dalībvalsts un tāpat arī dažādi reģioni. Jāstrādā pie tā, lai uzlabotu arī informētību uh, gan līdzdalībniekiem, gan citām pusēm. Lai uzlabotu sinerģijas apvārsnes 2020 ietvaros, jā, jāuzlabo sinerģijas ar, ar, ar struktūra fondiem, tāpat jāpastiprina iekšējā sinerģija starp dažādiem apvārsnes 2020 uh, pīlāriem un uh, arī ar uh, zināšanu un inovāciju kopienām. Jāskatās, kā aktivitātes apvārsnes 2020 ietveros sadars un iet kopā ar citām aktivitātēm, kas notiek dalība valstīs, gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Mēs pieņemam, ka apvārsnes 2020 ir kas vairāk kā vienkārši finansēšanas programma, un tai būs struktūrāla ietekme veidojot Eiropas pētniecības telpu. Un, ka tam būs pozitīva nozīme daudz, un es jau arī esmu saņēmis vairākus grozījumus, kas, eh, piemēram, veselības jomā paredz eh, efektīvā koordināciju un kur zinātniskais devums varētu būt ļoti pozitīvs un no kā galvā iegūt pilsoņi. Trešām kārtām ir bijuši vairāki ierosinājumi pastiprināt uh, rūpniecības līdervadības uh, pīlāru, piesaistīt uh, nanotehnoloģijas, kvantu tehnoloģijas un dažādu citu ķīmiskās rūpniecības, biotehnoloģiju un citu nozaru zināšanas. Tālāk par izmaiņām sabiedrībā. Arī te bija vesela grupa grozījumu, bija vairāki ierosinājumi pat stiprināt šo veselības dimensiju. Uh, Tas ir sociālais mērķis numur viens. Sociālais mērķis numur divi ir uh, jūras resursu izpēta. Tālāk arī uzlabot energoefektivitāti, energoresursu uzglabāšanu, tāpat uh, uzlabot uh, centralizētu energoresursu uzglabāšanu Ceturtais mērķis eh, - transports. Tur mēs gribam iekļaut viedo loģistiku. Piektais mērķis - tur mēs gribam īpašu uzmanību piešķirt uh, ūdens resursu pārvaldībai un bioloģiskai dažādībai. Un sastajā mērķī iekļaut arī kultūras mantojumu. Bija vairāk grozījumu, kas paredzēja nodalījumu starp sesto mērķi divos mērķos. Tātad inkluzīva, inovatīva sabiedrība un otrs apakšmērķis būtu uh, šīs atdalītās sabiedrības. Ir grozījumi, kas tomēr iet pretējos dažādos virzienos. Diemžēl mums uh, ir palikuši vēl daži tādi neatrisināti jautājumi. Viens uh, ir tieši atvērta piekļuve uh, zinātnes datiem un publikācijām. Mēs kopā ar pārējiem ēnu referentiem jau esam norādījuši, kā varētu stiprināt šo atvērto piekļuvi. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes, lai detalizēti pārdomātu, kā vislabāk to izdarīt. Otrām kārtām, kur iekļaut šo līdzdalības paplašinājumu? Tātad vai tam vajadzētu būt tādam horizontālam instrumentu kopumam, vai arī to vajadzētu pārnest uz pirmo pīlāru? Otrs tās nevien, nevien nozīmīgs punkts ir par uh, sabiedrība, pirmais vai trešās eh, pīlārs. Tāpat arī līdzekļu iezīmēšana. Tur ir dažādi viedokļi. Tātad zināma budžeta daļa zināmiem konkrētiem eh, jautājumiem. Tātad tur nav vienprātīgi. Un noslēgšu vēl ar dažiem vārdiem par budžetu. Mēs jau no padomas dzirdējām, ka padoma ir gatava veikt uh, zināms pielāgojums. Es tikai ceru, ka valstu valdības atbalstīs paredzēto budžetu apvārsnim 2020, tīpaši, lai varētu stiprināt akadēmisko ekscelenci. Pētniecībā, tāpat kā citās jomās, var iegūt tikai tik daudz, cik ir investēts. Un es ceru, ka valstu valdības arī domās par to un atbalstīs uh, attiecīgi budžetu apvārsnim 2020. Es uh, gribētu uzklausīt visus, kam ir kas sakāms, un es ceru, ka turpināsies šī ļoti ciešā sadarbība, kāda ir bijusi līdz šim. Paldies! Grāča, kolega Karvai, la parola, kolega. Paldies, Karvaljo kundzei, un vārdu tagad uh, Everkungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos pateikties kolēģiem un pateikt tiešām esmu izbrīnīts par to, cik labi viņi māk eh, dažās minūtēs sniegt informāciju par saviem ziņojumiem. Un cenšos arī par dažiem principiāliem aspektiem izteikties. Eh, pirms divām nedēļām mums bija iespēja tikties un uh, divi, bija iespēja izstrādāt uh, kompromisa grozījumus. Strasbūrā mums bija arī tikšanās un uh, mēs varējām runāt arī par principiāliem jautājumiem. Vēlos teikt, ka daudzos jautājumos uh, aspekti ir uh, diezgan tehniski, runājot par kompromisa grozījumiem, tāpēc arī vispirms runāšu tieši par principiāliem aspektiem un tikai pēc tam par citiem. Pirmkārt, vēlos teikt, ka mēs pēc būtības vēlamies panākt vienkāršošanas rezultātu un komisija Eh, arī to gribētu panākt, vairāk iestājos par to, bet ir nepieciešams, protams, arī vienoties, ko mēs tieši saprotam ar vārdiem vienkāršot procesu. Mums ir kopīga attieksme pret to, kā ir ar grāmatvedības standartiem, ja šie standarti būtu tiešām uh, atzīti un vienoti, tad attiecīgi būtu daudz jautājums, daudz vieglāk risināt. Uh, Nu, kā jau teicu, mums ir uh, kopīga, uh, kopīga tāda vienošanās, bet grozījumi diezgan dažādi, piemēram, runājot par revīziju vai audītu un tieši par procesa dažādām pakāpēm, tur vēl ir nepieciešams strādāt. Vēl viens jautājums ir saistīts ar uh, laika uh, aspektu ar termiņiem, un arī te mēs varēsim vienoties principiāli. Ir divi jautājumi, kas arī tagad jau ir iekļauti, un arī tur esam varējuši vienoties principiāli. Tas ir jautājums par divu līmeņu izvērtēšanas procesu, un arī uh, laiks līdz sešiem mēnešiem attiecībā uz uh, uh termiņu grozījumiem. Mēs tiešām gribētu, lai uh, process būtu pēc iespējas ātrāk. Daži grozījumi, protams, ir principiāli atšķirīgi, un, un te mums vēl ir nepieciešams strādāt. Jā, mūs interesē vienkāršot rezultāts, un ir daži deputāti, kas uzskata, ka būtu nepieciešama tāda sistēma, kas ir līdzīga ietver programmai septiņi, un ir arī citi, kas uzskata, ka būtu nepieciešams diferencēt. runājot atkal par kopīgo sistēmu, tad ir svarīgi diferencēt kopienas centienus un to, ko dara, ko dara pētniecības speciālisti, un tad netieši, netiešās izmaksas. Mēs ļoti gribētu, lai šīs netiešās izmaksas būtu būtu skaidrs, tad eh, procentuāli šobrīd ir viens no variantiem pat 23%, bet es domāju, ka te vēl ir nepieciešams turpināt runāt. Ir vairāki grozījumi, un es teikšu pavisam atklāti, ka šeit tautas partijas grupa nav vēl nonākusi pie risinājuma. Te es runāju tieši attiecībā uz tādu pilnu uh, Uh, izdevumu sekšanu, un šeit mēs meklēsim kompromisa grozījumus, bet tiešām ir diezgan atšķirīgi viedokļi šobrīd un attiecīgi diezgan atšķirīgi grozējumi. Problēmas, ko, manuprāt, mēs saprotam ļoti līdzīgi, ir tas, ka mēs šobrīd cenšamies reāli saprast, ko nozīmē konkrēti priekšlikumi, praktiski, tad cik šāds priekšlikums varētu izmaksāt, un tikai tad mēs varēsim lemt. Komisija šobrīd mums sniedz informāciju par izmaksām, un esam runājuši arī ar referentiem par to, kā mēs varētu tad attiecīgi nodrošināt proporcionalitāti ar tiem skaitļiem, kas mums pieejama budžetā. Es gribētu runāt par diviem aspektiem. Mēs, protams, gribētu vienkāršot šo sistēmu un skaidrs, ka tā maksā, Piemēram, komisijas priekšlikums nozīmētu to, ka katrā projekta kāda 7 līdz 8 procenti būtu palielinājums attiecībā, um, attiecībā uz izmaksām, un tas reāli savukārt nozīmē, ka būs par kādiem 7-8 procentiem mazāk projektu. Jautājums, protams, ir par to, vai mēs vēlamies mazāk vai vairāk projektu, vai mēs vēlamies iejaukties diezgan lielā apjoma, vai arī drīzāk dot lielāku neatkarību, tas ir jautājums, kas ir jāizlemj. Vēl viena sistēma ir svīras efekts privātajām investīcijām, un tā šobrīd ir, tas šobrīd ir diezgan liels trūkums, un šeit ir jāskatās, kādu līdzdalības koeficientu mēs gribētu no trešajām pusēm. Minēšu konkrētu piemēru, kas, manuprāt, ir problemātiski. Tie ir priekšlikumi tādi, kas saistīti ar algu izmaksu dalību valstīs. Ir priekšlikums, lai no, nu, algas tiktu izmaksātas no uh, ietver programmas, septītās ietver programmas, nu, tur pagaidām nav mm, konkrēta rezultāta, kas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, lai mēs identificētu tos tās tēmas, kas atrodas pilnīgi trijos uh, ziņojumos, piemēram, uh, gan man, gan Kavaja kundzei, gan Matrelas kundzei ir jautājumi par uh, sabiedrisko vai publisko piekļuvi, tad varbūt šos jautājumus mēs varētu risināt arī kopā. Tā, lai rastu tādu risinājumu, kas būtu visiem kopīgs un tā, lai mēs varētu kopīgi vienot pieiet visiem šiem jautājumiem, kas mums sakrīt. Grācija, kolēga Eiler. Allora... Paldies, Eiler kungam. Gribu tikai atgādināt kolēģiem, kas varbūt nebija klāt šo diskusiju sākumā, ka mēs tagad izskatīsim trīs dažādus segmentus šo pēcpusdienu, un šobrīd mēs esam pie pirmās segmenta, pie pirmās diskusijas daļas, kas ir Karvaljo kunga, Sēlera kunga un uh, eh, Lamberkunga ziņojumi, un mums ir kopīgas debatas. Pēc tam būs uh, eh, Lamberkunga un Matijas ziņojums, un pēc tam uh, eh, Skinnerkunga ziņojums. Kā jūs saprotat, mums šo pēcpusdienu ir diezgan ierobežots izteikšanās laiks, un tāpēc es gribētu ierobežot izteikšanās laiku divas minūtes, jo pretējā gadījumā mēs nepie kā nenonāksim. Un tātad sākšu ar Glantas kungu. Viņš atcīmētot nav zālē. Kolega Eller. Eller kungs, kā ēnu referents. Lūdzu. Nu jā, runājot par apvārsni, es, protams, negribu jūs garlaikot. Vēlos teikt, ka piekdien esam tikai saņēmuši kompromisu priekšlikums, tāpēc arī skaidrs, ka mēs pagaidām vēl lasam un pārrunājam šos grozījumus, bet tā principiāli, ņemot vērā, ka mēs esam diezgan daudz jau pastrādājuši, pie šiem jautājumiem, tad mums jau ir labs pamats, lai varētu strukturēt pieeja šim jautājumam. Tas nozīmē, ka principiāli šobrīd e, nav nekādu tādu, tādu, tādu nopietnu komentāru. Mm. Mēs skatīsimies e, uz e, budžeta situāciju, un tad vienkārši ņemot vērā šo aspektu, mēs nevarēsim šobrīd panākt lielu vairākumu parlamentā. Uh, runāšu par budžeta eh, izlietojumu, par budžeta avotiem. Nē, esmu tik ļoti optimistisks, kā, ka Vajo kundze, viņa teica, ka, ka padomē mēs varētu panākt tādu risinājumu, ka apvārstnēm jau tagad tiks piešķirts pienācīgs finansējums. Manuprāt, situācija ir diezgan traģiska, tā ir saistīta gan ar procesu, gan arī ar politisko situāciju. Uh, Tīri no procesa runājot, ir tā, ka šie trīs ziņojumi ir diezgan uh, vēlā fāzē, jau ir nokļūs uh, padomē. Uh, tas notiks decembrī, respektīvi tikai janvārī viņi spriedīs par to un teikšu, kā ir. Man uh, rodas zināmas bažas par to, ka vai padomē vispār, uh, padomē vispār varēsim panākt uh, labu risinājumu sanāk tā, ka nu par vienu procentu varbūt palielinātos, tie būtu kādi 60, 16 miljārdi, bet es redzu, ka šobrīd ir tāds pietiekams, pietiekams atbalsts idejai, ka gan kohēzija, gan arī lauksaimniecības fondi paliktu pie esošiem skaitļiem, un tas nozīmē, ka šeit būs tikai 14 miljārdi. Uh, Un šādu risinājumu parlaments šobrīd negribētu akceptēt, tāpēc arī ļoti svarīgi zināt, vai mums ir politiskais atbalsts šeit, un tas savukārt nozīmē, ka pirmkārt ir jāmeklē atbalsts šeit parlamenta iekšēnes ar politiskajām grupām, un šeit to šobrīd vēl neesam panākuši. Tikai tagad kopā ar ēnu referentiem mēs meklējam risinājumu. Mēs nerunājam tagad tīri par, par, par procentiem, mēs runājam drīzāk par tādu vispārēju pieeju, tā lai mēs varētu ar ārējiem partneriem runāt uh, vienotā balstī un, re, balstī un redzēt attiecīgi, kā budžets tiks sadalīts starp struktūra fondiem, citiem fondiem, un tikai tādi jau varēsim dalīt naudu un procentus. Nobeigumā vēlos teikt, ka ļoti svarīgi tagad nevis dalīt kaut ko, bet drīzāk argumentēt, lai skaidri pateiktu, kur ir izaugsme, jo apvārsnes ir uh, īstā programma, kas nodrošinās izaugsmu. Paldies! Glanta, prego. Paldies, un uh, Glantas kungs. Paldies, priekšsēdētē. Vēlos atbalstīt to, ko teikuši mani kolēģi. Manuprāt, problēma nevis tāda, ka mēs jau tagad par ko, uh, parlamenta nonāksim pie kopīgā risinājuma. Lieta ir tāda, ka mums priekšā vēl ir sarunas ar padomē, un tur situācija diezgan nopietna. Varbūt daži kolēģi to līdz galam vēl nesaprot, bet tas, kas šobrīd notiek padomē, uh, ir tā, ka runājot par tādu finansiālo uh, prognozi, ir tā, ka tur rodas diezgan nopietni konflikti. Un uh, daži neizvērēs no šiem konfliktiem. Jā, mēs saprotam, ka tiek runāts par izaugsmas programmām, par tirgus atbalsta programmām, bet tagad runājot jau pavisam konkrēti par konkrētu rīcību, tur nekas nenotiek. Tāpēc arī runājot par uh, līdzekļu sadali, uh, Vēlos atbalstīt kolēģi, kas teica, ka jā, ir nepieciešams vienkāršot noteikums, bet ne pārāk vienkāršot. Viens variants ir pilna atbalsta programma, jo jau tagad diezgan daudz, kas ir investīts un diezgan daudz, kas ir panākts, bet ir ļoti svarīgi, lai risinātu šo līdzsvarā aspektu starp maziem un vidējiem uzņēmumiem un lieliem uzņēmumiem. Uh, jo tagad mums bija iespēja mm, tomēr nesabrukt krīzes laikā, un, manuprāt, MVU bija atkal mūsu mugurkauls. Otrais aspekts, kas ir saistīts ar divu līmeņu mm, izvērtējumu, e, daži saka ļoti labi, citi savukārt saka, tas ir pārāk sarežģīti. Un, manuprāt, šeit mēs varēsim panākt galu galā arī eh, labu rezultātu. Nākamais aspekts ir laiks līdz dotā, dotācijas saņemšanai. Tur arī pagaidām vēl nav galīgs risinājums. Skaidrs, ka ir nepieciešams laiks līdz tiks saņemta dotācija. Vēl viena lieta. Uh, par uh, publisko un privāto partnerību, manuprāt, ir jābūt absolūti skaidriem noteikumiem, tā lai mēs varētu piesaistīt arī cita veida uh, finansējumu. Paldies! Grāce Johnson. Paldies, un tagad Johnsona kungs. Jonsona kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos eh, pateikties referentes, un es vēlētos pateikties arī kolēģiem. Un pateikt to, ka apvārsnes 2020 ir ārkārtīgi svarīga programma. Kaut arī ir it kā iespējas, ka ir ārkārtīgi daudz grozījumu iesniegt, es tomēr vēlētos pateikt, ka starp visiem referentiem valda vienprātība par to, ka ir jāatbalsta pētniecība, zinātne, inovācija un arī tas, ka ir jāatbalsta zinātnes un tirgus vai ražotāju kopā saistīšana. Uh, Ir lieliski, ka mums ir bijusi tik auglīgas diskusijas starp eh, referenti un ēnu referentiem. Es tikai vēlētos izteikt pāris vispārīgus dabas komentārus par diskusijām, tātad, ko darīt ar grozījumiem un kā tos lasīt, ja vēlaties. Esmu pilnīgs viensprāts ar to, ka ir ļoti labi, ka mums ir tik liela vienprātība. Tas ir ļoti labi, jo no parlamenta puses un arī no dažādām politiskajām partijām ir jābūt vienprātībai par to, ko mēs vēlamies ar zinātni. Vēl bez tam ir ļoti labi, lai mēs eh, balstītos uz pēc iespējas vairāk zinātnisko pētījumu, vedot sarunas ar padomi. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, kādā veidā mēs varētu paplašināt zinātni, pētniecību, inovāciju un tā saucamās tirgus aktivitātes, paplašināt gan geogrāfiski, gan arī iesaistot uzņēmē darbības aktīvistus un arī raugoties uz tā saucamo sabiedrības kopskatījumu. Tomēr vēlētos uzsvērt, ka patreiz, dis, patreizējās diskusijas par budžetu, kuras notiek padomē, ir brīdinošas. Vēlētos pieminēt vēl vienu aspektu, proti ražotāju pārstāvji uzskata, ka ir nepieciešams izveidot visaptverošu zinātnes un pētniecības programmu, jeb, ja vēlaties, darbības plānu, jo šobrīd visa pasaule mainās, un būtu ļoti labi, ja arī parlaments varētu piedalīties šobrīd dalību valstu izteiktajā vēlmē, ka ir nepieciešams arī e no Eiropas puses labāk atbalstīt rūpniecības un ražotā iesaistīšanos pētniecībā. Lai nebūtu tā, ka šobrīd um, Eiropas ražotāji un uzņēmēji izmanto citu pasaules daļu un nostūru zinātnisko potenciālu. Protams, ir svarīgi izpētīt arī komisijas priekšlikumu. Tā tad runa iet ne tikai par pētniecību un zinātni, runa iet arī par inovācijām, un tas faktiski ir būtisks jauninājums salīdzinot ar iepriekšējām zinātniskajām programmām. Uh, Patiesībā mēs no dažādām politiskajām partijām nākošie esam nākuši klajā ar dažādiem priekšlikumiem. Neiedziļināšos detaļās vēlētos pateikt, ka no sociāldemokrāta puses galvenais ir vienkāršošana. Mums ir jāizmanto tās sistēmas, kuras jau ir izstrādātas gan ražotāju vidū, gan zinātnieku vidū un kuras labi darbojās. Nākamais kompromiss, kas tika panākts cilmšūnu pētniecībā mums vajadzētu izmantot šo zinātniskos pētījumu datus arī turpmāk. Grāci, Šņara Forda, prego. Paldies, Fordas kundze, lūdzu. Paldies. Mēģināšu runāt īsi, bet es esmu ēnu referenti visos trīs ziņojumos, tāpēc es runāšu par visiem trim kopā. Man ir jārunā, un es ceru, ka jūs mani nepārtrauksiet pēc divām minūtēm. Uh, Vispirmām kārtām vēlētos pateikties visiem referentiem, vēlētos uzteikt milzīgo darbu apjomu, ko visi kopā esam izdarījuši. Tātad mums ir jāvienkāršo teksta redakcija, tātad mums ir jāvienkāršo gan programma, bet arī teksts, bet diez vai tas būs iespējams, ir tik ārkārtīgi daudz grozījumu. Eh, runājot par šo ziņojumu, par, eh, par šo programmu, Mums vajadzētu padarīt programmu vieglāk izmantojamu, bet nevis vieglāk pārvaldāmu no komisijas puses, bet gan vieglāk izmantojamu no tās lietotāja puses. Un, protams, arī arī, zinām, tiesību apzināšanās to padarīs vieglāk izmantojam no lietotāju puses. Un eh, arī viņa iesniegtie grozījumi par laika termiņiem. Es esmu dzirdējusi, ka e, dalībnieki bieži saka, ka viņi nevēlas piedalīties Eiropas finansētās programmās, jo tās ir birokrātiski ļoti smagas. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu sagatavot tādu kā rīcības kodeksu, ko darīt, kā palīdzēt arī mazajiem uzņēmumiem piedalīties šajās programmās, kā varbūt um, vienkāršot šo programmu un principu valodu. Un es tiešām ceru, ka vairāk no iesniegtajiem grozījumiem tiks iekļaut arī kompromisa grozījumos. Runājot par grozījumiem, ir konkrēta zinātnes nozars, kurā es domāju, ka vajadzētu tām vērst vairāk uzmanības. Viena no, šādiem, vien no šādām jomām ir pārtiks pētniecība. Uh, Piemēram, manā vēlēšana iecirknī ir cilvēki, kuriem nav naudas ēšanai. Tiešām ir cilvēki, kuriem nepietiek naudas. Un uh, izpēte eh, jaunākie zinātniskie pētījumi gan pārtikas ražošanā, gan arī medicīnā ir ārkārtīgi svarīgi. Par medicīnas pētniecību. Es eh, Šobrīd, šorīt tikos ar Eiropas elpceļu asociācijas prieksēdētāju. Viņš runāja par to, cik svarīgi ir pētniecība arī tādā kroniskā saslimšanā kā astma. Un eh, es neakceptēšu nevienu budžeta samazināšanu zinātnē tādās jomās, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Jo šīs jomas tiešām ir svarīgas cilvēkiem un to dzīvībai un veselībai. Mums ir nepieciešams eh, arvien vairāk valstu iesaistīt zinātnes finansējumu palielināšanā, un mēs nevaram samazināt augsto kvalitatīvo latiņu, kas ir sasniegta Eiropā. Protams, ka mums ir problēmas visās valstīs, visos vēlēšanas iecirkņos, un tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī pamudināt visas dalību valsts un visus sabiedrības locekļus piedalīties, un tomēr mums ir jāsaglabā augstais pētījuma kvalitātes līmenis Eiropā. Es piekrītu, ka ir jābūt atvērtai, pilnīgi brīvai pieejai, iespējams, ka es to neadekvāti noformulēju, tāpēc vēlētos to mazliet pa, paskaidrot. Tā tad eh, ir tādi zinātnieki, kuriem ir eh, tā kā piespiedu klātā, kārtā pētījums jānopublicē. Un, eh, protams, ka ir cilvēki, kuri par savu zinātnisko pētījumu vēlas iegūt patentu, un mums varbūt vajadzētu runāt par to, kāda ir rutīna. Runājot par dzimumu, Es domāju, ka ir tik ārkārtīgi daudz grozījumu par dzimumu, un e, mums tam būs tikai viens, viens e, punkts. Eiropā budžets ir samazināts, bet domāju, ka zinātnē un pētniecībai nevar procentuāli vairāk samazināt nekā vispār Eiropas budžets. Un tomēr Eiropas zinātnē vēl joprojām ir lielas problēmas risināmas. Prieksēdētājs Lamberts kundze. Lamberts kungs. Tad došu vārdu visiem ēnu referentiem. Lamberts kungs. Jā, arī es esmu ēnu referents par visiem trīs ziņojumiem un vēlētos apsveikt visus trīs referentus, varbūt ne tikai par viņu sagatavoto ziņojumu kvalitāti, bet arī tāpēc, ka bija viegli sadarboties. Mums tiešām izdevās spērt lielu soļus uz priekšu, man patīk vienkāršība, un tas arī ir iestrādāts visos šajos ziņojumos. Otrakārt ir vienprātība par to, ka mums ir nepieciešams atbalsts ne tikai starp politiskajām grupām, bet arī lielākās, politi lielākās parlamenta daļas atbalsts. Un tas ir iespējams, jo, piemēram, tik grūtā jomā kā banku regula šobrīd it kā ir panākt koalīcija kurā piedalās eh, visas politiskās grupas, sākot no GOE un beidzot ar ECR, un tāpēc kāpēc mēs nevarētu vienoties arī par šiem jautājumiem. Trešais. Uzskatu, ka vēl vajadzēs mazliet pieregulēt vairākus jautājumus. Viens ir tā saucamās pilnīgi brīvas pieejas jautājums. Tātad, cik tālu mēs vēlamies definēt šo brīvas pieejas ideju zinātniskajiem pētījumiem? Uh, kādā veidā mēs eh, varbūt eh, vēlamies to panākt. Visticamākais, ka mums eh, vajadzēs izpētīt situāciju dažādās vietās, bet mums ir jārunā par, tas parādās vairākos grozījumos, mums ir jārunā par to, kā to saslēgt kopā. Nākamais. Cik tālu mēs vēlamies doties tā saucamajā MVU virzienā? Visi mēs zinām, cik šie uzņēmumi ir svarīgi Eiropas ekonomikai. Uh, bet jautājums par to, cik tālu mēs esam gatavi doties, lai piešķirt finansējumu mazu uzņēmumu projektiem. Iespējams, ka mēs varbūt neliktu kursoru vienā un tajā pašā vietā, bet tas tiešām ir jautājums par niansētāku teksta redakciju. Un visbeidzot, Iespējams, ka mums ir dažādi viedokļi par to, kur mēs vēlamies vairāk līdzekļu novirzīt energo pētniecībā. Uh, Mēs esam runājuši par eh, pagātnē šis uzsvars ir bijis vairāk uz 19. un 20. gadsimtā izmantotajām energotehnoloģijām. Mēs vēlētos šo uzsvaru nobīdīt vairāk uz 21. gadsimta energotehnoloģiju pusi. Par cilmšūnām. Mēs vēlamies saglabāt, un pie tā arī strikti pieturēsimies, mēs vēlamies saglabāt līdz šim īstenoto līdzsvaru. Un mēs vēlamies arī pieturēties pie tā kompromisa, kas tika panākts pagājušajā FP. Matijas. Paldies, un Matijas kundze. Paldies. kā viena no ēnu referentiem, es gribētu pateikties kolēģiem par uh, visu ieguldīto darbu mums jau ir bijušas diskusijas iepriekš, un es atvainojos, ka aktīvāk nevarēju tajās piedalīties, bet uh, es ceru, ka tagad turpmākajās sanāksmēs varēšu aktīvāk iesaistīties. Esmu iepazinusies ar ziņojumiem un gribu norādīt, ka es lielā mērā piekrītu Rieras Madurēlas kundzes izteiktajiem priekšlikumiem. Kopumā domāju, ka viņa mums ir iesniegusi līdzsvarotu priekšlikumu attiecībā uz būtiskākajiem jautājumiem. Tāpat gribu uzsvērt, cik svarīgi ir visiem kopā nākt klajā ar uh, kopīgu priekšlikumu. Un es ceru uz tādu lielākā vairākuma atbalstu uh, vienkāršošanai, atvērtai piekļuvai un tāpat arī citu jautājumu atbalstīšanai. Mēs jau runājām arī par budžeta dubultošanas iespējām. Zinām, ka ir daudz dažādu šķēršu, lai varētu budžetu uzlabot, bet eh, domāju, ka mums visiem vajadzētu pieturēties pie vienotas nostājas, jo tas tik tiešām ir izšķiroši svarīgi, lai apvārsnes 2020 būtu programma, kas tiek atbilstoši finansēta. Tātad mēs uzskatām, ka budžets ir vismaz jādivkāršo, jo tā ir viena no ļoti nedaudzajām programmām, kas mums šobrīd ir un kur ir runa par izaugsmi, par nodarbinātību un par Eiropas kapacitātes stiprināšanu. Šādos eh, dziļas krīzes apstākļos. Ir vēl citi punkti, kurus vajadzētu tālāk izstrādāt eh, - vienkāršošana, eh, tāpat arī līdzdalība. Ēlerkungs atsaucās uz manis iesniegtu grozījumu, kas saistās ar septīto ietveru programmu un tajā iekļauto tekstu redakciju. Mēs šobrīd redzam tādas ļoti radikālas izmaiņas. Es nebūtu nepiekrītu visam, kas bija septītajā ietveru programmā, bet dažkārt ir uh, vērts sākt no nulles punkta un pārnāt visu vēlreiz. Protams, ne visi visas iesaistītās puses visās valstīs ir līdzīgā pozīcijā, ne visi var līdzdarboties vienādā veidā. Ir dalībnieki, kuriem ir, uh, teiksim, lielāka riska, te es domāju, varbūt universitātes un pētniecības institūts, kam ir nepieciešama reāla līdzdarbošanās iespēja, nevis vienkārši iespēja paredzēt uz papīra. Mēs zinām, ka mūsu kolēģis Ēlerkungs ļoti labi centās vienkāršot, jā, es tūliņ beigšu, saka runātāji. Bet domāju, ka mums nepieciešams tālāk attīstīt šo vienkāršošanas aspektu un uh, jāizlemj, kā mēs gribam risināt tālāk līdzfinansēšanu un uh, līdzdarbošanos. Ja nepanāksim vienošanos šajos jautājumos, tad mēs paši sev tālāk apgrūtināsim ar problēmām. Negribu teikt, ka mums ir tāds būtisks nesaprašanās, es gribētu teikt, ka visā visumā mums tāda plaša vienprātība, pateicoties visu kopā veiktiem darbām. Paldies! Sosabag kungs. Yeah. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que nos ha dado la señora. Paldies. Priekšsēdētāji centīšos pieturēties pie man atvēlētā izteikšanās laika. Gribu sveikt uh, referentus. Uh, īpaši Madurels kundze. Esmu galvenokārt strādājis pie viņas teksta. Gribētu pastāstīt par pieredzi, kāda ir bijusi kāda man ir bijusi. Esmu sazinājies ar uh, dažādiem zinātniekiem un saviem uh, zināmiem avotiem, lai viņi izteiktu viedokļus. Mēs runājam par humanitārām zinātnēm, matemātika, viņi ir dažādās jomās, bet viņi, visi šie cilvēki, kuriem saistīju šo informāciju, viņi teica, ka viņi principā ne vārdu nesaprot, jo teksti ir ārkārtīgi sarežģīti. valoda, kāda ir šajos tekstos, ir viņiem, principā, neustverama. Un viņi man varēja piedāvāt ļoti tādu ierobežotu palīdzību. Tieši šī iemesla pēc domāju, ka tāpēc mums ir jāpacenšās to visu vienkāršot, lai varētu nodrošināt atbilstošu pilsoņu un pētnieku līdzdalību. Viņiem pirmām kārtām ir nepieciešams saprast, par ko vispār te ir runa un kas notiek. Un, protams, ka jebkāda veida vienkāršojumi būtu tikai apsveicami. Es gribētu runāt par dažiem detalizētākiem punktiem, piemēram, par eh, minimālām eh, investīciju procentu daļām, par eh, pētniecību un attīstību dalību valstīs, par kopīgu Eiropas Savienības politiku. Tāpat arī vienkāršošana, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Tāpat arī varbūt nevajadzīgi izdevumi, pārklāšanās, un tāpat esmu centies arī uzsvērt, kāda ir sociālo zinātņu, humanitāro zinātņu loma Domāju, ka lielākā daļa, ja ne visa šāda veida pētniecība balstās uz tehniskiem pētījumiem, bet mēs nedrīkstam palaist garām to, ka daudz lielu sasniegumu cilvēks attīstībā ir balstījušies uz arī šīm zinātnēm. tā piemēram, filozofa ieguldījums ir uh, bijis ārkārtīgi svarīgs. Un paldies, tur es arī noslēgšu, jo esmu izsmēlis savu laiku. Grazie, abbiamo terminato l'interventi dei. Paldies. Ir izteikušies ēnu referenci šajās debatēs, un tagad uh, Kančankungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu pavisam ātri. Es arī gribu pateikties referentiem un gribu izteikt divus komentārus attiecībā uz ietvaru programmu un par Madrēlas kundas ziņojumu. Domāju, ka pirmkārt jābūt uzmanīgiem. Mums ir jānodrošina nepieciešamie līdzekļi, lai varētu paplašināt tvērumu un otrām kārtām par kultūras mantojumu. Uzskatu, ka Eiropas ekonomikā šie ir ļoti svarīgi aspekti, un tiem būs nepieciešams katram savs budžets. Pārējot pie Ēlera kunga jautājumu par līdzdalību, te ir arī jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz pētniecību, kura ļoti cieši jāsasaista ar ražošanas pasauli, ar nozerēm. Tāpat laikā īpaši uzmanību jāpievērš MVU Bet tālāk runājot par mm, ražošanas nozarēm vispārīgi, manuprāt, ir zināmas grūtības atlīdzināt vadības izmaksas. Bet virzoties tuvāk tirgumu, vairāk tirgus virzienā arī tur ir vairāk trūkumi. Mēs gribam aicināt, veicināt nozares aktīvāk līdzdarboties, bet mēs varam panākt pretēju efektu, ja tas būs pārāk uh, izmaksu ziņā sāpīgi, uzņemoties zinām risku. Tātad šie ir tie pamat jautājumi, un arī neaizmirsīsim par uh, publiskām un privātnām uh, partneru sadarbībām, jo tās ir ārkārtīgi svarīgas inovācijām un tāpat arī tālākai ražošanai. Bet domāju, ka mēs radīsim iespējas nodrošināt līdzfinansējumu. Paldies! Paldies, un Guķieres kundze nākošā. Bueno, yo sé lo que han trabajado. Paldies, priekšsēdētā. Jā, es zinu, ka mūsu referenti ir strādājuši ļoti nopietni. Man bija iespēja arī sekot Karvaljo kundzes darbam un Materiello kundzes darbam un arī Vikijas Fordas darītējiem. Jā, jau ir, tik, jau ir pateikts, ka diezgan daudzos jautājumos esam panākuši vienprātīgu. Jautājums šobrīd nav par to, kur tiks eh, pētīts, jo, nu, daži, protams, ir pieminējuši medicīnu un citas lietas, bet ir ļoti svarīgi runāt par eh, tādiem jautājumiem, kā attiecības starp investīcijām. Piemēram, mēs šeit runājam par dažiem projektiem, kur nav līdz galam skaidri līdzdalības noteikumi un nav mums iespējas pienācīgi programmai nodrošināt pilnu izsekojamību, jo skaidrs, ka tā jau nebūs komisija. Komisija šobrīd ir zem diezgan liela spiediena no dalību valstu puses, un tāpēc arī vajadzīgs parlamenta atbalsts, lai varētu nodrošināt pienācīgu īstenošanu. Tāpēc arī attiecībā uz programmas īstenošanu šobrīd nav vienprātība. Šeit ir jāatbalsta komisija, tā lai mēs varētu arī pirmkārt saņemt no viņiem informāciju, lai mēs varētu kopā ar viņiem sekot programmas īstenošanai, tā lai būtu labāka piekļuve. Un tā, lai tiešām varētu izsekot, kā tiek izlietot līdzekļi, kā, līdzekļi, kā tiek īstenota programma. Savādāk sanāk, ka kaut kas notiek, un li mēs līdz galam to nevaram saprast, līdz galam nevaram izsekot. Runājot par maziem projektiem, tur tiešām tā ar vien lielāku problēmu atsevišķos gadījumos. Tiek runāts par jauniem rīcības veidiem, ir dažāda veida jomas, kas tiek decentralizētas. Mēs, protams, varam iekļaut dažādus plānus, un var gadīties gal galā, ka komisijai vienkārši būs pārāk sarežģīta situācija, viņi vispār nevarēs izsekot. Lielas paldies, lūdzu, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, Berlingera kungs. Paldies! Vēlos tiešām pateikties mūsu referentiem. Runāt par finansējumu. Manuprāt, parlaments nedrīkst piekāpties. Ir nepieciešams izdarīt jebkādu spiedienu, lai tie skaitļi, ko šobrīd piedāvā padome tiktu uzskatīti par nepieņemamiem, bet, eh, manuprāt, nav vērts pat, pat ar to runāt, jo visi tam piekrīt. Uh, grozījumi no manas puses arī ir iekļauti šeit, tāpēc arī varat redzēt manu nostāju, un, attiecīgi, uh, eh, referenta, ēnu referenta var strādāt šajā virzienā. Vēlos arī runāt par to, ka šeit mēs īstenībā runājam tikai par daļu no visas pētniecības, kas notiek Eiropā. Mums šobrīd nepietiek tādu pētniecības programmu, kas tiešām varētu sistematizēt to, kas notiek, jo uh, pētniecība lielākoties notiek nacionālajā līmenī, arī izglītība nacionālajā līmenī un attiecīgi arī informācijas apmaiņa ir nacionālajā līmenī. Savukārt, ja mēs paskatāmies, kā lietas notiek ASV vai Ķīnā, Tur ir savādāk, tur viss daudz centralizētāk, daudz līdz ar to lielāka sinerģija. Mums viss ir diezgan sadrumstalot, un man tas nepatīk, un manuprāt, ir ļoti svarīgi to panākt. 19. sadaļā ir pateikts, ka Eiropas pētniecības telpa ir tā telpa, kur tiek apmai notiek apmaiņa starp tehnoloģijām, zinātniekiem un zināšanām un tas nozīmē, ka pētniecības institūti sadarbojas, ka paši pētnieki var sadarboties un arī reālā pētniecība notiek nevis katra atsevišķā valstī, bet sadarbojoties savā starpā. Mēs atvēlam 5% no summas tieši no Eiropas Savienības programmām, bet 95% attiecīgi piedāvā dalību valstis. Un šobrīd situācija nav tāda, kā tu savulaik teica Barozo kungs. Lielas paldies! Un lāk tagad lūdzu Kastījo kundze. Paldies priekšsēdētē. Un tagad vēlos pateikties mūsu trīs referentiem. Paldies jums par darbu, ko esat ieguldījuši šo ziņojumu tapšanā. Darbs ir lielisks un arī sadarbība jums bija ļoti laba. Un nav nemaz tik daudz uh, piedāvāto uh, pasākumu, kas ir šajā klāstā. Manuprāt, sadarbība ir tik lieliska, ka tas tiešām pierāda, ka var ļoti labi sadarboties arī starp um, ēnu referentiem un referentiem, un ņemot vērā to, cik sarežģīta ir šī joma, tad, tad attiecīgi varam secināt. Nu jā, man ir tikai pāris minūtes, lai izrunātu pašu svarīgāko, jo mums gal galā jau bija iespēja iesniegt grozījumu priekšlikumus, tāpēc arī eh, šajās pāris minūtēs gribētu teikt, ka pirmkārt referenti un ēnu referenti katru reizi, kad viņi pārskata tekstu, katru reizi, kad viņi diskutē par grozījumiem, tad lūdzu sūtiet eh, informāciju mums un ņemiet vērā tos divus pamatprincipus. Tas ir divi principi - vienkāršošana un izcelība. Katru reizi, kad ka, par kaut ko tiek runāts, atkal runājam par izcelību un vienkāršošanu. To var salīdzināt ar brīļu diviem stikliņiem. Tieši starp, caur šādām brīlēm mums ir jāskatās uz šo jomu. Tad, kad rakstam kādu ziņojumu, Šajā jomā ir nepieciešams tieši pieturēties pie šīm skaidrām prioritātēm. Mēs, protams, runājam par finansējumu. Un šajā brīdī ir jāsaprot, kādi ir mūsu principi. Paldies! First of all, uh, thank you, Madam Chair. Paldies priekšsādātāji, es eh, biju gatavs runāt par grozījumiem un gribēju arī sveikt referentus, bet tagad Ēler kungs, Berlingar kungs un Karvaljo kundze un Pilār de Kastiljo. Un tāpat arī dažādās tenkas un runas eh, koridoros. liek domāt par šo finansējumu apjomu apvārsniem 2020, par 4 miljārdiem, pa ko ir runāts, vai. Frame program. 40 miljārdi, kas šķiet ir par 12 mazāk nekā bija domāts, un tas man liek domāt, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties, lai saglabātu šo apjomu. Jo ir liekulīgi runāt par pētniecību un inovācijām, ka tas ir mūsu attīstības pamatā. Tāpat laikā, kad mēs paši nezinām, ko darām. Ja šie cipari ir pareizi, ja šīs runas ir pareizas, tad eh, varbūt nav jēgas rakstīt šo programmu apārstas 2020, ja mēs paši nespējam eh, to īstenot. Tas vienkārši ir neiedomājam. Tāpēc no savas puses gribu teikt, ka es ticu pētniecībā un attīstībai kā galvenajām pīlāram modernā attīstībā. Ja mēs tam neticam, tad vienkārši tas skaidri jāpasaka, griežamies atpakaļ un atdodam naudu, piemēram, lauksaimniecībai, un teiksim, ka mēs kaut ko citu darīsim attīstības jomā. Mums būs cita veida attīstība, ne Lisbonas stratēģijā paredzētā. Paldies! Grāci, kolēģi! Paldies, un tagad Grostets kundze. Paldies, priekšsādātāji! Esmu pārliecināta, ka mums tik tiešām ir jāvienojas ar referentiem un jāsaglabā savas pracības attiecībā uz pētniecībām un inovācijām. Mēs nevar gadiem ilgi runāt par to, ka nepieciešams atbalstīt pētniecību, jo pētniecība ir vienīgais veids, kā nodrošināt izaugsmi. Un budžeta ziņā mums ir jāpanāk tas, kas ir nepieciešams. Tātad kādas ir Eiropas pilsoņu intereses? Kāds ir jautājums galvenais? Tātad eh, veselība un nodarbinātība. Medicīniskās pētniecības eh, jomā ir daudz ko darīt, un eh, ir ļoti labi, ka, piemēram, pētniecībā veselības jomā ir nepieciešama ilgspējīga, ir nepieciešams pastāvīgs budžets. Nevar atļauties kaut kādos brīžos paredzēt finansējumu un pēc tam atkal to samazināt. Tā tad vajadzības ir milzīgas reģeneratīvās medicīnas jomā, tāpat arī dažādās advancētās terapijās, šūnu terapijās, ir nepieciešams turpināt darboties, progresēt. Tas ir absolūti nepieciešams. Tā tad ir jāsaglabā šie apjomi, kas bija paredzēti, un mēs nedrīkstam kāpties atpakaļ. Es pilnīgi piekrītu saviem kolēģiem, kas uh, izteicis zināms pārmetums Eiropas Savienībai pētniecības jomā tieši birokrātijā. Mums ir nepieciešams vienkāršot. Mēs runājam par publiskajām privātajām partnerattiecībām. Tas ir jāuzlabo, tas ir labs princips, bet tad, kad uzdodam jautājumu MVU, tad mēs saprotam, ka viss ir jāvienkāršo un jāuzlabo. Tāpat laikā piekrītu arī šim uh, izcilības aspektam, kas ir jāsaist ar vienkāršošanu, bet uh, mēs nedrīkstam ziedot un piekāpties uh, pētniecībai veselības jomā. Mēs nevaram uh, piekāpties. Protams, ka padome centīsies, mēģinās eh, kaut ko panākt, bet mēs nedrīkstam piekāpties. Mums ir jābūt solidāriem un mēs nedrīkstam piekāpties budžeta jomā. Tātad mēs nedrīkstam kāpties atpakaļ pētniecībā un it īpaši pētniecībā veselības nolūkos. Paldies! Grazie, kolēģi! Paldies! Eh, Kelīkungs. Uh, eh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji! tāpat kā citi kolēģi, arī es esmu zināmā mērā satraukts par, šo, par šīm runām, ka budžets varētu tikt eh, būtiski samazināts, kas galīgi nešķiet loģiski. Mums ir jāpieturās pie sākotnējās nosprauktās līnijas un jāsaglabā budžets pēc iespējas tuvāks tam, kāds tika sākumā paredzēts. Jā, sākumā mēs tiešām runājam par 100 miljārdiem un tas būtu arī ļoti labi pamatojums. Un kā Elērkungs teica, Šī ir vienīgā reālā stratēģija ilgspējīgai, ilgspējīgām darba vietām Eiropas Savienībā, un tikai tādā veidā mēs varētu attīstīt uz zināšanām balstītu ekonomiku, nodrošināt konkurētspēju, un tas principā attiecas uz visām mūsu darbības jomām, arī lauksaimniecību. Finansējums šeit noteikti dos dividendus vairāk kā jebkurā citā jomā, un pētniecība ir parādījusi, ka uzņēmumi, kas uh, investē pētniecībā, tie pā, izkļūst no recesijas eh, labāk salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, kas to nav darījuši. Mēs runājam par stratēģiju 2020, un eh, ja mēs gribam jau grauz, tā teikt, iegāst savus galvenos mērķus, pētniecību un attīstību, tad eh, mēs ļoti iepaliksim ASV un Japānai, un mēs, principā, paši graujam savu Eiropas Savienības uzticamību. Tāpēc domāju, ka mums kopīgi būtu jānosaka ka mēs vēlamies budžetu, lai tas būtu tāds, kā tas tika ierosināts, un mums ir jābūt vienotiem šajā nostājā. Nedrīkstam kaut kādā veidā norādīt, ka mēs varētu pieņemt um, vai paredzēt kaut kādu samazinājumu. Tā tad mums ir jābūt ļoti stingriem savā apņēmībā. jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka šī programma atmaksāsies darba vietu ražoš, radīšanā un tāpat arī dodot jaunas produktu attīstīšanas iespējas rūpniecībai. Paldies, Videl Kvadraskungs. E- Prieksēdētājs kundze. Ietver programma ir patiesībā viens no tiem Eiropas Savienības projektiem, par ko ir ārkārtīgi svarīgi diskutēt, gan parlamentā, gan arī mūsu komitejā. Bet katru reizi, kad mēs diskutējam par šo programmu, tad mēs mēģinam it kā uzaicināt šeit eh, gan ekspertus, gan arī, kā šajā gadījumā, ziņojumu sagatavošanā piesaistīt vislielāko pieredzi iegūšos kolēģus. Protams, ka mēs turpināsim diskutēt par šiem jautājumiem, protams, bet eh, šobrīd ir ļoti daudz dalību valsts, kurām ir milzīgas ekonomiskās grūtības. Un eh, lielākajā daļā dalību valstu, cik es zinu, pilnīgi visās, ir samazināts zinātnēm pētniecībai atvēlētais budžets. Un eh, mūsu darbs ir norādīt, ka zinātnē un pētniecība ir ļoti svarīga Eiropas līmenī, un eh, uz to balstīsies Eiropas nākotne. Vēlētos varbūt pieminēt četras, piecas lietas, četras, piecas momentus, kurus eh, esmu iekļāvis arī manas iesniegtajos grozījumos. Kā jau šeit izskanēja, grozījumi ir iesniegt ļoti daudz bet varbūt tos varētu sagrubēt tādā ziņā, ka pirmā grupa varētu būt tie grozījumi priekšlikumi, kuros eh, tiks ierobežota tā saucamā zinātnes projektu izpārdošana. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt par eh, dažādu zinātnes jomu sadarbošanos. Ir tādi deputāti, un ne tikai deputāti, uh, kuri vēlas, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu sākt izmantot eh, zinātnes un pētījumu rezultātus. Un tad ir svarīgi sakārtot informācijas sistēmu. Tas galvenokārt attiecās uz eh, medicīnu. Un, protams, eh, ir tādi, kuri vēlas iestāties par parlamenta tiesībām, kādā veidā iesaistīt dažādas puses priekšsēdētāja Nākamā runātāja ir Hercogs kundze. Paldies, es arī vēlētos apsveikt referents, un kā jau šeit izskanēja, ļoti daudz ir ieinteresēti. Protams, ka tas faktiesībā patiesībā būs kaujas lauks ar padomu mums, jo padomu ir ierosinājusi apcirpt budžetu, kas tiks atvēlēts zinātnē, un to mēs nevaram pieņemt. Vēlētos pateikt skaidrā valodā padomēji, ja jūs vēlaties uh, no nokristies svarā, tad jums ir ne tikai jāmēģina mazāk ēst, bet jums ir jānodarbojas arī ar sportiskām aktivitātēm. Tas pats attiecās arī uz budžetu. Mēs nevaram akceptēt apcirpumu zinātnē un pētniecībai, jo zinātnē un pētniecība ir Eiropas nākotne. Ja mēs vēlamies, lai zinātni turpinātu pastāvēt Eiropā, tad ir svarīgi atcerēties vienu momentu, un droši vien, ka diskusijās gan parlamentā, gan arī ar padomi, tas būs karsts kartupelis. Tās valsts, kuras šobrīd nesaņem naudu zinātnes un pētniecības programmā, šīm valstīm piemēram, tās 12 valsts, par kurām mēs runājam, ka tajās ir tikai 12% no zinātnēm pētniecībai atvēlētā budžeta. Tātad 12 valsts saņem 12% no, buģ no budžetā paredzētās naudas zinātnei, un es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no tādas situācijas, kurās šīs valstis nevēlētos teikt jā šim ļoti svarīgajam ES instrumentam. Uh, Cits jautājums. Arī šeit būs smaga cīņa ar padomi. Mēs vēlamies, lai Eiropas zinātnes infrastruktūra tiktu sakārtota, un mēs neesam gatavi sniegt papildus 5% eh, institūcijai, un, piemēram, šobrīd dažādas bankas un komisija vēlas redzēt šo izmaiņu. Godātie kolēģi! Domāju, ka mums ir jābūt lielai vienprātībai, ja vēlamies uzvarēt cīņā ar padomi. Mēs esam apsolījuši iedzīvotājiem darba vietas un izaugsmi. Tagad Odīkungs lūdzu. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji, runājot par budžetu. Man ir tāda sajūta, ka mēs uh, zaudēsim tādā virāžā pētniecības attīstībai Eiropā. Ko mums saka valstu vadītāji? Viņi saka, jums vairāk līdzekļu nebūs. Tā tad. Ko vajadzēja? Man liekas, ka vajadzēja vest sarunas ar dalību valstīm, lai samazinātu nacionālos pētniecības budžetus, lai vairāk iekļaut šo Eiropas līmeni. Sestā uh, ietvar programma, man liekas, 20 miljanti, miljārdi. Uh, 7. 50 apmēram. Mēs esam prasījuši 100, mēs uh, saņemam 80 komisijas priekšlikumā, un to mēs nekad nedabūsim, jo dalībvalstīm uh, tas varbūt būtu pieņemams, bet ir nepieciešams vest sarunas ar ministriem, lai viņi varētu kaut ko iekonomēt, un tas nav darīts. Tāpēc es domāju, ka mums neizdosies šogad mūsu solis paņākt uh, pietiekam Eiropizācijas līmeni. Vēl daži vērojumi par vienkāršošanu pirmā kārtā. Es gribētu būt drošs, ka komisiju un Šemets kungu, kurš ir atbildīgs par finanšu regulu un uh, pētniecības komisāru uh, Klīnas kundzi, lai notiktu dienestu koordinācija. Mēs rīt uh, balsosim par regulu blokā, lai trilogā varētu panākt vienošanos pirmajā lasīmā. Vai mēs esam droši, ka šajās bloka veida diskusijās ka mēs tik tiešām pievēršam uzmanību vienkāršošanai un ka tā ir ņemta vērā? Nē, esmu pārliecināts. Uh, Es, eh, man nav 40 labi apmaksātu konsultantu, bet es esmu pārliecināts, ka šiem diviem dienestiem, ko es minēju, vajadzētu strādāt kopā, lai eh, strādāt pie Karvaljo kundzes skolu savā priekšlikumu un gribētu, lai komisija dod arī par to pārliecību. Tālāk arī ir Madrēlas kundzes ziņojums. Esmu iesniedzis grozījumu, lai būtu 10 miljārdu vairāk eh, rūpniecībai, bet katrā ziņā šis uzsvars ir nepieciešams. Tālāk. Vēl par Eiler kunga ziņojumu Komisijas priekšlikums 100%, manuprāt, ir diezgan skaidrs un saprotams, un par šīm piekļuvas uh, līdzības iespējām man šķiet, uh, ka arī privātiem uzņēmiem ir jābūt uh, iespēja piekļuvai pētniecībai ar patentu izmantošanu. Paldies! Grazie! La parola! Paldies! Smita kungs no komisijas. Thank you very much, Chair. Let me Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos vispirms uzteikt referentu paveikto, jo tas ir ļoti augsts raudzes darbs. Runa tiešām iet par tūkstošiem grozījumu, un tos vajadzētu apkopot kompromisos, bet es redzu, ka parlaments ir vairāk vai mazāk viensprātis. Es vēlētos vispirms sākt par runām baumām par budžetu, piemēram, vairāk jau šeit izteicās par budžetu. Kad man jautā, kāda ir 80 miljārdu ieru, komisijas iera, ierosināto, tātad, e, ja man jautā, kāds ir pretmets 80 miljārdiem, kurus ir ierosinājusi komisija, tad man atbildi ir parlamenti ierosināties 100 miljārdi. Varbūt pāris e, domas, kas šeit izskanēja, es vēlētos tātad pateikties par ļoti apjomīgo darbu. Uh, Kavaljo kundze, mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs uzsvariet strateģiskās pieejas nepieciešamību un arī tam, ka ir nepieciešama struktūra. Proti, varbūt, ka vajadzētu sadalīt šīs sešas prioritātes divās grupās. Mūs priecē arī tas, ka jūs uzsakiet zinātnisko pētījumu kvalitātes momentu, bet vienlaicīgi ir, prie, ir prieks dzirdēt, ka jūs uzsakiet arī komisijas centienus paplašināt pētījumu veicēju loku. Mēs vēlamies, lai pilnīgi visas valstis, kuras ir iekļautas, kuras ir um, pieminētas dažādās kopienas programmās, arī piedalītos šajā apvārsnes 2020. Protams, runa iet arī par, um, par uh, Inovācijas institūtu, Mēs esam ņēmuši vērā tos pasākums, kurus jūs esat paredzējuši jaunākajās tehnoloģijās, piemēram, energo aspekts, jūras enerģijas izmantošana, un, piemēram, mēs tiešām vēlamies uzmanību un arī līdzekļus novirzīt konkrētiem mērķiem, un nevis, kad ir it kā ļoti daudz maziņu mērķīšu. Atklāta pieeja pētījumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, nesajauktu publikāciju un publiskošanas pieejamību un pieejamību datiem. Mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai no mums nenovērstos ražotāji. Ēlera kungs savā ziņojumā vienmēr ir uzsvērs to, cik svarīgi ir vienkāršot Un Adī kungs pilnīgi pareizi teica, ka jaunā finanšu regula, kāda tā tiks nobalsota, arī tajā ir iestrādāts vienkāršošanas princips. Un mēs runājam par pievienotās vērtības nodokli un zinātniskiem pētījumiem un ar to saistītajām nozarēm un aktivitātēm ir paredzēts konkrēts nodoklis. Eilerkungs savā ziņojumā ir uzsvērs to, ka Pavisam nesen publiskēt, publiskotais revīzijas palātas ziņojums uzteica komisijas centienus un priekšlikums vienkāršošanai tam, ka būtu jābūt vienotam finansēšanas avotam par to, ka ir jābūt dažādām mērķgrupām, bet tām ir jābūt skaidrām, un komisija ļoti augstu novērtē šo revīzijas palātas ieteikumu, un arī Ēlerkungs savā ziņojumā par to runā. Uh, Kaut arī tiešām Eller kungs runā par to, ka vajadzētu izmantot tā saucamo spēka plecu. Un visbeidzot, komisija priecē tas, ka parlaments ir tik vienots šajā no, savā nostājā, ne tikai attiecībā uz budžetu, bet arī uz šās programmas saturu. Tāpēc mēs ceram, ka runājot par dažādajiem un daudzajiem grozījumiem, mums izdosies ātri panākt vienošanos. Mums ir nepieciešama skaidra Eiropas parlamenta nostāja, un ja mūsu nostājas būs tuvas vai pat pienādas, tad mums izdosies palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, un tagad divas minūtes, jo mums ir paredzēti arī citi jautājumi darba kārtībā, tāpēc arī lūdzu tikai divas minūtes, lūdzu nākamā runātāja, un pēc tam būs arī vēl referenti. Ferīra kundze. Paldies! Riera kundze, paldies! Priekšsēdētāji, jā, nu, tiešām divās minūtēs visu izrunāt nav nemaz tik iespējams, jo uh, diskusija bija tiešām ļoti interesanta. Es, protams, piefiksēju visu, kas jau ir pateikts. Un lielāka daļa jautājumu, par ko runāja mani kolēģi, es varu šeit arī piekrist, un mēs strādājam pie visiem šiem aspektiem, strādājam arī pie kompromisa grozījumiem un cenšamies visu iekļaut, visus tos priekšlikumus, kas šobrīd ir izteikti, tā lai visas jūsu idejas neiet uz udumā. Tāpēc tiešām paldies par atbalstu un arī paldies par izteiktiem komentāriem. Tagad nālos runāt par sadarbību un par to sadarbību, kas šobrīd ir ar citiem referentiem un arī ar ēnu referentiem un arī ar komisijas pārstāvjiem. Manuprāt, tieši tādēļ mēs varam virzīties uz priekšu savā darbā. Kā jūs varētu arī redzēt, um, daudz deputātu teiktajā, varu izdarīt tādu kopsavilkumu, ka ir vairāk aspektu, par kuriem esam panākuši vienošanos. Tajā pašā laikā ir arī atsevišķi aspekti, par kuriem vēl ir jārunā un jāvienojas. Nu, tas vienkārši nozīmē to, ka ir jāturpina darbs. Tad tādi pāris komentāri konkrētām lietām. Pirmkārt, jautājums par publisko vai atklātu piekļuvi. Manuprāt, mēs visi varam piekrist tam, ka jā, vispārējais mērķis ir Mm, tāds, ka mums ir šī ideja par uh, atklātu pieeju, bet te pašā laikā ir jāsaprot arī pētniecības nozares vajadzības. Tātad šis jautājums vēl ir jārisina, un vispirms ir nepieciešams skaidri identificēt problēmu, un tad varam meklēt risinājumu. Nākamais jautājums - līdzdalība un izcelība. Šis ir nākamais aspekts, kas, protams, ir jārisina. Mūsu mērķis ir izcelība. Mēs nekādā gadījumā negribam atkāpties no šī mērķa. Mēs vēlamies, lai mūsu zinātnieki būtu izcili, lai viņu rezultāti būtu izcili. Tas ir tas, kas mūs interesē. Un, protams, šeit jārisina jautājums tāds plašākā mērogā, nevis tikai runājot par struktūra fondu izmantošanu. Vēl pāris sekundes lūdzu. Par uh, sabiedrību. Manuprāt, šeit mēs varam vienoties par mērķi. Mēs varam uh, skaidri nošķirt sociālos aspektus un citus aspektus. Ir ļoti svarīgi, lai būtu arī asignēti budžeta līdzekļi katram no e, šim aspektiem. Ēlerkungs, es varu piekrist, jā, tam, ka, ko jūs teicāt, ir tiešām ļoti svarīgi turpināt darbu un jāskatās, kāds ir atalgojums tā, lai arī visi attiecīgie izdevumi tiktu sēkti un kompensēti. Uh, Nav, protams, viegli šobrīd savienot visu interesēto pušu vajadzības. Jāsaprot arī, ka pastāv iespēja nodrošināt privāto finansējumu daudziem pētniecības projektiem. Un tā ir mūsu vispārējā vēlme, lai mēs vienotos, lai mēs panāktu labu risinājumu. Un šeit Šajā dokumentā mēs cenšamies iekļaut pēc iespējas vairāk ideju un, lai galu galā varētu panākt pienācīgu finansējumu, šiem, šai ārkārtīgi svarīgai programmai. Un es varu pilnībā piekrist tiem, kas teica, ka ir nepieciešams sadarboties, jo labāk mēs sadarbojamies, jo stingrāki un stiprāki mēs būsim, un jo labāki būs rezultāti. Nobeigumā arī teikšu, ka paldies uh, sekretariātām, gan komitejai, gan arī manā politiskajā grupā. Paldies arī man biroja darbiniekiem. Jā, ļoti jauki, ka man ir šāds atbalsts savādāk. Būtu ļoti grūti strādāt, pat uh, diezēm es varētu panākt tik labu progresu. Liels paldies, Lūdzu, Karvājo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Nēlos pateikties par visiem komentāriem, ko izteica kolēģi. Protams, tagad neminēšu katru, bet uh, tādos vispārīgos vilcienos jautājums par izcelību un vienkāršību, kā arī uh, skaidrā uh, koncentrēšanās uz svarīgāko, tas nozīmē to, ka ir nepieciešams vienkāršot arī tekstu. Un, piemēram, jautājumi par dzimumu līdztiesību, mums tik daudz dažādu grozījumu. Mūsu mērķis, protams, ir apvienot grozījumus, uh, izteiktās idejas un, lai būtu viens pants, kas tiešām izsaka šo domu tā, lai tekstā varam panākt tādu koncentrēto pieeju. Par izcelību šeit, protams, nebūs nekāda kompromisa, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs meklētu izcelību tur, kur tā eksistē. Un ir svarīgi skatīties, uh, kur Eiropā mēs varam uh, atrast izcilus rezultātus, jo visur Eiropā ir izcils zinātnieki un izcils iespējas. Treškārt, Bija arī daudz priekšlikumu par dažādiem konkrētiem jautājumiem, un lielākoties programmā visiem ir iekļauts, piemēram, jautājumi par veselības aprūpi, pētniecību saistībā ar hroniskām slimībām, arī kultūras mantojuma pētīšana. Vēl viens jautājums, kas bija skars, bija celmes šūnas. Un referenti tiešām gribētu pieturēties pie tiem kompromisiem, kas jau ir panākti, eh, panākti septītā, septītās ietveru programmas ietveros. Eh, šobrīd jau tiešām diezgan labs rezultāts, tāpēc nav nepieciešams to eh, īpaši grozīt. Un mēs sarunu gaitā varējām virzīties uz priekšu un attiecināt šos sasniegumus uz apvārsnes 2020 programmu par budžetu. Vēlos teikt, ka parlamentam ir teikšana attiecībā uz budžetu kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mums tagad ir daudz lielākas pilnvaras attiecībā uz budžetu noteikšanu, un mēs nekādā gadījumā ne, neesam spiesti piekrist tam koridoram, ko mums piedāvā padome. Nobeigumā vēlos pateikties visiem kolēģiem un arī paldies par sadarbību uh, arī ar komisiju. Man ir labi padomnieki, arī politiskai grupai labi padomnieki, kas palīdzēja ziņojumu tapšanā. Lielas paldies jums visiem! Grāt! Paldies! Eilerkungam vārds. Vielleicht nochmal ganz grund. Nu tā principiāli runāšu. Mums ir jāsaprot, ka mēs šeit nerīkojamies izolēti, ka Šeit dalību valstīs jau daudz kas ir panākts, un arī mums ir atbalsts no dalību valstu deputātiem. Vēlos teikt, ka šāds konsens mums ir absolūti vajadzīgs. Nevar būt tā, ka Vācijas kanclere saka, ka Eiropai ir jāaug, bet citi kaut ko citu saka. Vācijai varbūt tas nav nemaz tik ļoti svarīgi, lai tiktu piešķirts Eiropas budžets, bet citām valstīm tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpēc arī, ja prezidents kādā valstī runā par izaugsmi, bet te pašā laikā saka, ka padomē mēs atsakamies no vienīgās uh, programmas. Nevar būt arī tā, ka polijas prezidents tagad runā oficiāli par uh, izaugsmi, bet tad, kad viņš saspriežās padomē, viņš atkal izsaka tieši pretējo domu. Vienkārši vēlos ļoti skaidri pateikt. Mums ir jābūt kopīgai stratēģijai. Jāpasaka arī, ka šī diskusija, ja mēs tiešām runātu tikai par to, ka tiek mazināt līdzekļi pētniecības programmā, tas ir ļoti nopietni, bet tad būtu ļoti negodīgi teikt, ka Eiropas Savienības budžetā ir uh, izaugsmes uh, uh, perspektīva. Tad mēs vienkārši varam atteikties no programmas 2020, varam vienkārši apglabāt to uzreiz. Uh, un tas mums ir jāpasaka skaidri un gaiši ļoti konkrēti jāformulē. Varbūt vajadzēs um, saprast, ka tādā veidā mēs atsakāmies no citām interesēm, piemēram, zemkopības jomā. Mēlos teikt, ka mums ir tiešām lieliski priekšlikumi, kā mēs varam savienot kohēzijas politiku ar pētniecības politiku. Un šeit mums ir nepieciešams tāds kvalitatīvs leciens uz priekšu. Mums ir svarīgi panākt šo vienošanos un tad attiecīgi atspoguļot pēc tam to budžetā. Pēdējais komentārs no manas puses ir tīri tehnisks. Šeit, manuprāt, ir divi momenti un uh, priekšsēdētā un sekretariāts uh, risinās šo jautājumu. Tas ir jautājums tīri juridisks. Juridiskai, juridisko lietu komitejai bija balsojums par um, par cilmes šūnu pētniecību, un viņi teica mums, ka viņiem šobrīd ir zināmas šaubas par to, kā cilmes šūnu pētniecību varēs tiesiski pamatot. Tāpēc ir nepieciešams vispirms nodrošināt tiesisko paļāvību. Tikai tad mēs varēsim iekļaut to budžetā. Tāpēc ir ļoti svarīgi mm, ņemt vērā arī to, ko saka juridisko lietu komiteja šeit pat parlamentā, viņi saka, ka viņam šobrīd ir šaubas par uh, tiesisko pamatotību un attiecīgi tiesisko paļāvību attiecībā uz cilmes šūnu pēcniecību. Nākamais aspekts ir startautiskie nolīgumi. Un mums ir dažāda veida nolīgumi, piemēram, tādi jautājumi kā mm, uh, kā sintēze, kodols sintēze, un te mums notiek dažāda veida sadarbība. Jautājums vienmēr ir par to, kurš par to maksā, jo mums vienmēr ir dažāda veida juridiskas dabas jautājumi, kas vēl ir jārisina, tāpēc es tiešām gribētu, lai sekretariāts to visu paralēli darītu, pirms mēs dodamies pēc, pirm, pie padomas. Paldies! Paldies! Pārējām pie otrā diskusijas bloka. un sāksim nekavējoties ar uh, Lambēra kungu ziņojumu. Lūdzu, 4 minūtes jums. Kolāģi, man jāsāk ar uh, atvainošanos, jo esmu apsolījis, ka šovakar uh, viesošos vienā no Beļģijas pētniecības institūcijām, tāpēc es uh, pastāstīšu par savu ziņojumu, bet, diemžēl, nevarēšu uzturēties visu diskusijas laiku un uzklausīt vi jūs visus, bet Kamila Bursju uh, ļoti cieši ar mani sadarbojas, viņa to manā vietā darīs, un es uh, uh apsolu, ka kompromisa grozījumi noteikti atspūgļo šīs dienas debatas. Jāsaka, ka vēl neesam iesnieguši kompromisa grozījumus, jo jūs zinat, ka tāpat mazā darba grupiņa ir atbildīga arī par eh, ēnu referentu darbu attiecībā uz pirmiem trim ziņojumiem, ko mēs izskatījām. Tātad tas ir eh, pirmais mūsu darba etaps, bet mēs noteikti iesniegsim jums kompromisu grozījumus vai nu šīs nedēļas beigās, vai nākamās nedēļas sākumā, lai mēs jau nākamnedēļ varētu tikties un tos pārunāt. Uh, Labā ziņa ir tāda, ka lielākā daļa kompromisa grozījumu, ko esam saņēmuši, ir tādi ļoti konsekventi un ir vērsti vienā virzienā. Tāpēc darīšu tieši to pašu, ko attiecībā uz komentāriem par iepriekšējiem trim ziņojumiem. Un izgaismošu galvenos jautājumus, kur varētu būt kādas viedokļa atšķirības un varbūt, kur būs nepieciešams labas sarunu vadīšanas uh, iemaņas, lai panāktu pašu vienošanos. Pirmais no šiem jautājumiem ir atšķirība starp eh, šo virzienu no lejas uz augšu, no augšas uz leju. Tātad komisija darbojas lielā mērā no augšas uz apakšu. Mēs uh, izvēlamies eh, četras galvenās tēmas priekš uh, kiks, un tā tas notiek. Bet mums ir nepieciešama konkrētspējīgāka pieeja, lai no apakšas saņemto pieteikto priekšlikumu kvalitāte būtu noteicošā. Varbūt mēs paņemsim, sanāk, panāksim kaut kādu abu šo sistēmu, abu šo virzienu pieeju kombināciju. Uh, bet eh, varbūt mums tomēr nepieciešama zināma prognozējumība, lai varētu piesni, eh, piešķirt finansējumu, un tāpēc varbūt mēs nevaram pieturēties pie tādas ļoti liberālas, pārāk liberālas konkurētspējas pieejas. Otrs jautājums, kā lai labāk to pasaka, kā mēs varētu, tā teikt, izmērīt un uzraudzīt darba kvalitāti attiecībā uz Eiropas eh, Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu darba kvalitāti. Tātad, kā mēs kontrolēsim to, kas notiek, tāpat laikā nekavējot uh, EIT kā autonomas institūcijas darbu. Tāpat nepieciešams rast līdzsvaru starp uh, divām pieejām. Nedrīkst pieļaut pārmērīgu kontroli un tāpat laikā nedrīkst pieļaut tādu pārmērīgu brīvību un kontrols trūkumu. Kā jūs zinat, komisija ir diezgan uh, vēlīgi palielinājusi resursus uh, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtam. Uh, bet kur aiziet vairāk naudas, tur nepieciešama arī tāda labāka atskaitīšanās. Tāpēc man doma ir tāda, ka institūts šo naudu ir pelnījis, jo tas tik tiešām ir veicis kolosālu darbu pirmajos divos darbības gados, un principā jau arī pirmajos darbības mēnešos, un tā tad ir pelnījis mūsu uzticību, bet tā nedrīkst būt tāda akla uzticība bez jebkādas kontrolas formas. Tātad šīs ir divas galvenās jomas, kur būs nepieciešams tālākas diskusijas. Jūs varētu teikt, nu tad tik vien, nu ja tik vien, tad mēs noteikti ātri panāksim vienošanos. Tāda ir arī mana cerība, un es uh, ar cerībām raugos uz mūsu tālāko darbu pie kompromisa grozījumiem, ko, kā teicu, jūs saņemsiet šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā, un, kā redzat, es izteicies ātrāk pat nekā četrās minūtēs. Paldies uh, Lamberkungam. Marisa Maties, jums vārds. Paldies priekšsādātāji. Es eh, vēlētos pateikties visiem, kas iesnieguši kompromisu grozī, eh, grozījumus. Es augstu novērtēju jūsu vēlmu sadarboties. Un redzu, ka šie grozījumi lielā mērā pārklājas ar Lambēra eh, kungu jau izteiktiem komentāriem un ar to, ko es taisījos teikt. Es domāju, ka mēs visi virzamies tā teikt vienā virzienā. Ir viens organizatorisks rakstura jautājums, kas jāpārunā pirms mēs ķeramies pie satura, un tas ir tāpēc, ka, kā jau tas ir labi paredzams, lielākā daļa grozījumu ir vērti uz komisijas iesniegto pielikumu. Es centos izskatīt dažādus jautājumus, izsvērt, noteikt, kas ir svarīgākie, un tie, manuprāt, ir pantene pielikumi, un tā tad tāds bija mans darba uzdevums nodrošināt turpinājumību un konsekvenci starp uh, pantiem un pielikumiem, balstoties uz kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Ņemot visu manis iepriekš teikto vērā, mums ir nepieciešams panākt kompromisu, un es arī nākšu klajā ar uh, šādu kompromisu piedāvājumu šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā. Ja mēs aplūkojam grozījumus, tad varam redzēt, ka nav tādas būtiskas viedokļa atšķirības par virzienu attiecībā uz Eiropas uh, Inovāciju tehnoloģiju institūtu. Šķiet, ka Mums ir tāda vispārīga vienošanās politisko grupu vietā par to, cik svarīgs ir institūts un kā institūtam ir ļoti svarīga loma, izšķiroša loma nākošajā pamatprogrammā. Mēs zinām, ka institūtam ir svarīga loma inovāciju jomā, tāpat arī ir liela ieguvuma no šī institūta, to visu vajag stiprināt, tā tad tur man liekas, ka neviens nedomā savādāk. Mums tur nav nepieciešama kaut kāda radikāla kompromisa. Dažos gadījumos eh, grozījumi bija diezgan radikāli pretēji komisijas priekšlikumam, citos gadījumos eh, bija tāda punkta pēc būtības, ko arī nācās grozīt. Pirmām kārtām runāšu par eh, tiem grozījumiem, kas ir vērsti uz komisijas priekšlikumu būtiskām izmaiņām. Tātad te runa par kiks, par zināšanu nevācīju kopienām. Ļoti daudzās jomās tās ir nepieciešams, tās ir skaidrāk jādefinē. lielākā daļa grozījumu ir vērsta, protams, uz komisijas priekšlikumu. Tur ir runa par uh, atlases procesu, šīm uh, zināšanu un inovāciju kopienām, uh, par finansējumu tām. Vai tas būtu tādā vienā reizē tiks darīts, vai tas ir vairākās pakāpēs, divās pakāpēs darīts. Tātad jautājums arī par elastību, vai nepieciešama lielāka elastība. Visu varbūt nav iespējams tik stingri definēt uh, no sākuma līdz beigām, kāds ir komisijas uh, priekšlikumā tālāk. Tāpat jārunā arī par šo kiks uh, zināšanu un inovāciju kopienu apmēriem, lielumu. Tātad šīs kopienas varētu būt dažādas, dažādos nolūkos. Un tāpat ir jautājums arī par šo kopienu un citu instrumentu sasaikni starp, piemēram, saikni ar kopējām tehnoloģiskajām iniciatīvām un tā tālāk. Ir vairāk grozījumu, kas uz to vērsta. Un, kā es teicu, tās varētu ienest tādas fundamentālas izmaiņas komisijas priekšlikumā, bet domāju, ka mums šeit ir tādas um, elastīgas darbības iespējas, lai mēs varētu apmierināt vēlmes. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešams panākt vienprātīgi vairāk, vairāk, vairākos jautājumos. Bet katrā ziņā tas neradīs tādas milzīgas uh, izmaiņas komisijas priekšlikumā. Un te ir runa par uh, uh institūta atrašanās vietu, darba centralizāciju, tāpat arī saikni ar struktūra fondiem un kā tos varētu izmantot. Arī tur es nākšu klējā ar priekšlikumiem, bet es gribēju uzklausīt vispirms, kas kolēģiem sakām šajos jautājumos, un, protams, ņemšu vērā jūsu komentārus. Paldies. Paldies, un tagad Johnson kungs lūdzu. Johnson kungs. Fru ordförande, jag vill Prieksēdētājs kundze, saka Jonsson kungs. Arī es vēlētos izteikt savu patiesību, pateicību referentiem, tieši tāpat kā jau iepriekšējiem trim. Uh, Arī šajā gadījumā mums ir bijusi vienkārši izcila sadarbība, lai mēģinātu rast pēc iespējas plašāku risinājumu gammu. Pārsīs komentāru par šiem diviem ziņojumiem. Varbūt vispirms vēlētos eh, runāt par zigiem. Kiks. Tātad 3 plus 3, kas ir šajā ierosinājumā. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, mēģinātu varētu veicināt adekvātu konkurenci starp šiem se sešiem priekšlikumiem, lai mēs tādajādi varētu salīdzināt šos dažādos priekšlikumus, bet salīdzināt argumentēti. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi labi, ja mēs salīdzinātu, un ir apsveicam, ka mēs vēlamies veicināt šādu uh, notikuma attīstība, proti pētniecības un ražotāju pētniecības un biznesa labāka sadarbība, kā jau parādās šajā 3 plus 3. Ir vesela virkni grozījumu, kuros runa iet par to, ka, kas notiek eh, samazinā, samazinot budžetu šai institū, šim institūtam. Un būtu ļoti labi, ja mēs mēģinātu rast pēc iespējas plašāku vienošanos par to, ko tad darīt. Jo tas, ka budžets ir paredzēts tāds, kāds tas ir, un kāds tas parādās šajā priekšlikumā, šo argumentu dēļ es jau iepriekš izteicu savu, savas šaubas par to, ka budžets saglabāsies tāds, kā tas ir paredzēts šajā priekšlikumā. Tie semināri, kurus esmu organizējis gan es personīgi, gan arī, perso gan arī parlamentā ar uzņēmē darbības pārstāvjiem, viņi atbalsta mūsu centienus. Paldies! Kālas, vajag. Cukāles kundze, lūdzu. Paldies! Man, mans kolēģis Van Nistelroja kungs lūdza pārstāvēt viņu šajā komitejā un šajā jautājumā. Tāpēc to es arī darīšu. Vispirmām kārtām vēlētos eh, uzteikt to, ka man īpaši priecē tas, ka arvien vairāk kolēģu iz, izprot, cik ārkārtīgi liela ir šā institūta inovatīvā loma. Un tas, ka mēs runājam par 2020 apvārsni, tad eh, ne visi izprata, cik ārkārtīgi svarīgi ir šo zigu loma. Taču šobrīd lielākajai daļai deputātu ir skaidrs, ka šie zigi varētu būt iespēja uzlabot Eiropas inovatīvo garu, uzlabot sadarbību ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un arī radošumu. Ir ārkārtīgi svarīgi runāt par to, kādā veidā mūsu zināšanas un apkopoto pieredzi īstenot dzīvē, un tam zinātne var lielā mērā palīdzēt. Grozījums skaidri parāda, to, ka e, komisijas priekšlikumā izskanējusi ideja finansējuma palielināšanai būtu apsveicama. Apvārsnes 2020 ir ārkārtīgi svarīgi veicināt inovācijas Eiropā, uh, tādas, inovāc tādas inovācijas, kuras šobrīd eh, veicinātu Eiropas reģionu attīstību, kā arī sadarbības starp izglītības iestādēm un uzņēmē darbību. Man ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir vienīgais instruments apvārsnes 2020 ietvaros, kurš veicinās izglītības momentu. Patiesībā zinātne ir vienīgā programma, kura ļauj Eiropas uzņēmēji darbībai un arī uzkrātajai pieredzēji, kas ir iegūta inovācijas procesos un izglītībā, kanalizēties rezultātos. Tas ir viens no segmentiem, kurā ir ārkārtīgi liels potenciāls. Mēs vēlamies, lai mazie un vidējie uzņēmumi arī iegūtu no šīs programmas. Un runājot par zik, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai no tām, no tām iegūtu pilnu un lai tās tiktu veidots visās dalību valstīs. Zikiem ir jākļūst par kritiskās masas kopsaucēju, lai Eiropu padarītu par konkurētspējīgu pasaulē. Bet tam ir nepieciešams budžets un ja budžets netiks paredzēts adekvātā apmērā, tad ziki kļūs vienkārši par vēl vienu mērķi, kuru kvalitatīvi izpildīt mums neizdosies. Ir ļoti svarīgi runāt par patreizējā finanšu režīma ietvaros adekvātu finansējumu iegūmu no struktūra fondiem, jo gan šis institūts, gan arī ziki varētu kļūt par svarīgu kopsaucēju nākotnes inovācijas attīstībā. Daudz ir iesnieguši grozījums par tieši zikiem, un tāpēc es būšu priecīgs sasniegt kompromisu šajos jautājumos. Tas attiecās arī uz citiem grozījumiem, kuros runa iet par institūtu kā arī par e, stratēģisko inovāciju darba kārtību. Es uzskatu, ka padomē iespējams panāktā vienošanās palīdzēs mums sarunu procesā. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs mēģinātu vienoties par kompromisiem pēc iespējas ātrāk. Paldies, turpina prieksēdētāji. Jūs runājāt ilgāk nekā referenti. Tas nav pieļaujams, bet tagad ķeras, kur cīnas kundze lūdza. Paldies, prieksēdētāji kungs. Manī bažas izraisa šis institūts un tā nākotne. Es nedomāju, ka mēs esam runājuši par to pietiekami. Patiesībā šis institūts ir sava veida dinozaurs no iepriekšējā modeļa. Institūts neko jaunu nav klajā nācis. Ja mēs vēlamies eh, vairāk finansējumu novirzīt inovācijai, izglītībai, tad es uzskatu, ka tieši ziki ir kaut kas ļoti konkrēts, jo ziki netiek veidoti, lai mazliet uzbarotu zinātni, pie tam runa neiet par kaut kādu konkrētu olbaltumvielu pētījumu vai robotu izstrādi. Tātad es nesaprotu, kā šie ziki var būt tik ārkārtīgi konkrēti. Piemērs. Runājot par komunikācijas tehnoloģijām pilsētās, kā to vispār var, kā to vispār var uh, atrunāti kārkārtīgi sīki un niansēti jau ziņā, ziņojumā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu mazliet sīkāk izvērtēt šos zikus, izvērtēt to, kā mēs tos definējam un kas tiem būtu darāms. Jo nevar jau lietas izņemt no to kopsakarībām kādā veidā mēs varētu izvairīties no interešu sadursmes šeit un kādā veidā rast šeit risinājumu. Mēs e, nevaram pārāk daudz uzmanību vērst tikai un vienīgi detaļām, jo tad mēs vairs neredzam kopumu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši izglītībā. Paldies, turpina prieksēdētāji. Karvaļo kundze lūdzu. Paldies. Nālos pateikties referentiem par lielisku darbu un arī sadarbību. Man ir vairāki grozījumi, tā lai varētu šeit ieturēt tādu pašu m, mm, vispārīgo attieksmi, uh, kā apvārsnes 2020, respektīvi, lai visos, visās jomās būtu līdzīgā, uh, līdzīgā vispārējā, vispārējās vadlīnijas jautājumi, kas saistīti ar sinerģiju, ar reģionālo dimensiju, pro, reģionālam programmam, jaunu pētnieku iesaistīšana gan runājot par uh, projektos, par darba projektos, zik ietveros, kā arī citos aspektos, tas attiecas arī uz izglītību, protams, arī uz viņu nodarbinātību un arī uz to, kā varētu iesaistīt uzņēmējus, un arī tādi aspekti, kas ir saistīti ar jaunu uh, aspektu, ja, jaunu, jaundibinājumiem, tā lai būtu arī šeit labi rezultāti, lai arī šeit varētu jauni pētnieki darboties, tā lai mums būtu apvārsne 2020, tā lai būtu kopā arī visi uh, attiecīgie saistītie aspekti, tā lai gal galā būtu tāds rezultāts, ka mums ir labi izglītoti pētnieki, kas strādā, uh, Un lai nesanāktu tā, ka jaunieši ir izmācīti, bet viņiem nav tagad iespējas strādāt Eiropā, un tāpēc viņi dodas citur pasaulē, lai tā nenotiktu. Paldies! Liels paldies! Lūdzu, Rubika kungs! Jā, tanki, Frau Frisicinde. Uh... Paldies, priekšsēdētāji! Uh, runājot par, pama pa pamatkritērijiem, runājot par Lisabonas 2010. gada darba kārtību. Tā lai mēs um, saprastu, ka mēs esam zik veidoši tieši tādēļ. Un tāpēc arī pētniecība un attīstība ir iekļauta arī izglītības jomā. Un tagad tiek nepieciešams runāt par to, ka jau esošās zināšanas ir nepieciešams nodot tālāk Ļoti svarīgi, lai šīs zināšanas nevis stagnētu, bet no universitātes mm, līmeņa nonāktu attiecīgi pētniecības līmenī, un tas sākas, protams, ar izglītību jau, jau no bērndārza vecumā, sākot izglītot mūsu topošo zinātniekus, un tas nozīmē, ka visas šīs programmas ir jāiesaistā. Mums ir dažādi alternatīvie varianti, bet ir ļoti svarīgi, lai mēs īstenotu to, kas jau ir izpētīts, kas jau ir piedāvāts, un tas uh, sakņojas tieši mūsu izglītības sistēmā. Un ir ļoti svarīgi, lai zināšanas, kas jau ir izpētītas, nonāk pie pasniedzējiem, pie profesoriem, arī gal galā pie studentiem, tā, lai varētu pēc tam virzīt uz priekšu. Uh, pētniecības programmas, un tas ir tieši uzdevums, ko pilda attīstība un pētniecība. Liels paldies! Tagad lūdzu komisiju. Thank you, thank you very... Paldies! Paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties visiem referentiem par ieguldīto darbu. Manuprāt, viņi ir lieliski pastrādājuši, un, manuprāt, viņi arī ļoti labi parādījuši, ko domā parlaments šobrīd. Jā, Šīs instruments ir ārkārtīgi labs un, un attiecīgi uh, sasaiste ar apvārsnes 2020 arī ļoti pareizs veids. Ziņojumā ir dažādi grozījumi un daļēji tiek atbalstītā arī ideja par šo jau pausto vispārīgo pieju, Tiek runāts arī par tādiem pārvaldības jautājumiem, kā uzraudzība, un mēs esam ļoti gandarīti par šādiem priekšlikumiem, ņemot vērā, protams, arī uh, institūta autonomiju. Vairāk aspektu, par kuriem mēs e, ļoti nopietni vēl runāsim, tie ir tieši jautājumi ar zik. Tas, ko jūs pieminējat, un Lambert kungs arī to teica, jā, ka mūsu pieeja ir ir pieejā no zemāka līmeņa uz augstāko, respektīvi politikas veidotāja jūs un padome nāk klājā ar priekšlikumiem, pieņem lēmumu un jābūt ļoti tādiem uzmanīgiem, lai mēs nekādā gadījumā šo priekšlikumu nepāvainātu. Vēl viena svarīga lieta, un tas iekļaujas arī šajā priekšlikumā un arī visos citos priekšlikumos, uh, Tas ir jautājums ar eh, paplašināšanu un par eh, dažādu grupu iekļaušanu. Un šajā komitejā arī ir izteikti dažādi veidi grozījumi tā, lai mēs gal galā panāktu tieši to, respektīvi, lai būtu arvien vairāk dalībnieku no vienas puses, bet te pašā laikā, lai mēs pieturētos pie mūsu pamatprincipa, kas ir izcelība, tā lai zik tieši kļūtu par izcelības avotu tā, lai šis svarīgākais rakstura lielums nekādā gadījumā netiktu zaudēts. Vēlos arī pakomentēt uh, referentes ziņojumu. Jūs jau pat pieminējat, ka vēl joprojām ir daži aspekti, kas, uh, pie kuriem jāpiestrādā. Un ir viens jautājums, par kuru es gribētu runāt. Tas ir jautājums par metodoloģiju. Manuprāt, jūs redzat, ka mums ir no vienas puses ir uh, regulas projekts, un tad ir arī politikas dokuments. Un, protams, politikas apsvērumi arī ir jāiekļauj vispārīgajā darbībā, un kas šobrīd mēs redzam Matīnas kundzes ziņojumā, ir tas, ka, ka daži priekšlikumi, kas ir politikas priekšlikumi, jau ir iekļauti uh, normatīvā akta tekstā. Sanāk tā, ka tas kļūs tagad par uh, juridiskā dokumenta, par tiesas normatīvā akta sastāvdaļu. Šeit mēs noteikti meklēsim risinājumus, meklēsim arī kompromisus, un ir ļoti svarīgi, lai mēs nenonāktu līdz tādai situācijai, lai mums būtu normatīvais akts, kas ir uh, regulā, un tad būtu vēl viens normatīvais akts, un, un tādā gadījumā mums veidos nenoteikta situācija, kad nebūtu līdz galam skaidrs, uh, mm, pie kā ir jāpieturās. Un tāpēc arī uh, vēlos teikt, ka ne jau uh, grozījumu vispārējie pieeja man kaut kādā veidā nepatīk, bet varbūt tīri tā metodoloģija ir svarīga grozīt uh, regulu atsevišķu un politikas dokumentāciju. Lūdzu, Matijas kundze. Obrigada, Sra. Presidente. Bem, antes... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties visiem par komentāriem un, protams, ņemšu vērā visu jūsu teikto. Šobrīd gan es nekādus komentārus neizteikšu. Tomēr pāris lietas man ir sakāms. Šķiet, ka mēs esam viensprāts vairākos jautājumos pirmām kārtām, ka institūts ir ārkārtīgi svarīgs. Buķieras kundze gan pauda zināmas bāžas, un es labi arī saprotu, kāpēc jūs tā teicāt, un gribētu aicināt jūs ieskatīties Lambēra kungu un manā tekstā. Mēs cenšamies to labot. Komisijas priekšlikums definē visu septiņiem gadiem, un tāpēc ir grūti domāt jau par nākamajiem septiņiem gadiem. Tātad te mums jāpanāk nepieciešamais līdzsvars starp strateģisko priekšlikumu, kas tiek definēts virzienā no augšas uz leju, un vajadzībām, kas uh, rodas. Līdzdalība, līdzdalības paplašināšana, un tā vairāk būtu stratēģija virzienā no apakšas uz augšu. Uh, Lambēra kungs eh, tekstā un uh, stratē, stratēģijā, ko es esmu izstrādājis, tur mēs runājam par visiem šiem jautājumiem, tātad neapdraudot un neziedojot to, kas jau panāks līdz šim. Te es domāju, izcilību un tā tālāk. Mēs nevaram paredzēt visu, kas notiks nākotnē, bet mums ir jābūt ar tādu atvērtu domāšanu, jāļauj komisijai veikt tās uh, darba, lai panāktu mērķu izpildi. Bet gribu atgriezties pie dažiem konkrētākiem komentāriem. Gribu pateikties arī komisijas pārstāvim par uh, ļoti labo sadarbību līdz šim. Un gribu norādīt sekojošo. Es nedomāju, ka mums iespējams tik lineāri nodalīt. Jā, es tūlīt beigšu sakrunātāju. Mums nav iespējams tik skaidri nodalīt uh, politikas jautājums un juridiskos jautājumus. Juridiskais priekšlikums tam jābūt sistemātiskam. Attiecībā uz politiskajām līnijām, kas ir paredzēts pielikumā, tā tad es gribēju strādāt pie pielikuma, bet tāpat laikā mums teksta galvenajā daļā ir jāienes daļas no galvenajām jomām, kas šobrīd ir pielikumā. Mēs negribam mazināt institūta autonomiju vai kaut kādā citā mazināt manevrēšanas iespējas, bet pantos teksta galvenajā daļā, ja mēs rakstam, ka jāīsteno tas, kas ir pielikumā tas ir pārāk maz. Mums ir nepieciešams paredzēt politiskās izvēles iespējas, jādod strateģiskās vadlīnijas un jāparedz, lai viss būtu konsekventi un atbilstoši starp uh, tekstu galveno daļu un pielikumu. Domāju, ka lielāka caurskatāmība nodrošinātu labāku demokrātiju un, uh, jā, esmu izsvērus, izsmēlus savu uh, runāšanas laiku. Paldies par diskusiju. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies Maties kundzei. Esam par 15 minūtēm iekavējuši jau savu darbu grafiku un man nāksies izskatīt Skinner nu, kunga jautājumu desmit minūtēs. Tagad četras minūtes uh, Skinner kungam un pēc tam ļoti nedaudziem būs iespēja izteikties. Paldies! Es gribu pateikties visiem uh, ēnu referentiem, kas ir sadarbojušies pie šī ziņojuma. Un daudz ļoti pozitīvi ir līdzdarbojušies no dažādām komitejām, un tā, manuprāt, ir tāda ļoti pozitīva pieeja šim jautājumam. Paldies par to visu. Kā jūs zinat, mums nav koplēmuma procedūra attiecībā uz šo ziņojumu, tā tad atšķirībā no visiem pārējiem apvāršana 2020 jautājumiem, bet tas nenozīmē, ka mums nevarētu būt tāds tālajošs viedoklis eh, vai arī konkrēts, eh, konkrēta nostāja parlamentā. Un šajā konkrētā jautājumā es gribētu pateikties eh, Brzīnas kundzei Tozanovskī kungam par, eh, un citiem, kas ir sadarbojušies ar mani tāpat. Eh, pateicos arī padomas pārstāvjiem un arī kopīgās eh, pētniecības komitejas pārstāvjiem, kas darbojas pie kodo pētniecības jautājuma. Man ir liels prieks teikt, ka mēs, kas saņēma ļoti pozitīvu atbalstu no viņiem. Tā visa rezultātā mums ir jābūt ļoti konkrētiem attiecībā uz finansējumu. Un tas, manuprāt, ir viens no galvenajiem veidiem, kā virzīties uz priekšu. Man liekas, ka pat neliela tāda procentuāla finansējuma izmaiņa radīs ārkārtīgi lielas kopīgā pētniecības centra tālākā darbā. Te jau kol kolēģi pauduši viedokļus, un mēs redzam, ka notiek izmaiņas, kuras uh, es arī šajā jautājumā izgaismoju saņā, šajā ziņojumā. Un mums tāpēc ir nepieciešams virzīties uz priekšu un ļoti godīgi ir jātiecas uz kopīgu pētniecības centru un tā finansējumu. Runāt par grozījumiem, tie atspoguļo kopumā uh, Eh, procesu un to, ko mēs gribam panākt, daudz grozījumi aicina stiprināt eh, kodola tehnoloģiju platformu un saskaņošanu ar eh, SET plānu. Tā, man liekas, tāda atbalstoša pieeja mērķiem un ambīcijām. Vairākus grozījumus ir parakstījuši ēnu referenti, un tāpēc uh, Kā jau es teicu, tie tikai stiprina mūsu sākotnējā pozīcija. Ir grozījumi, kas uh, aicina mainīt uh, pamatu Eiratom līguma pantu. Teicu neiedziļināšanos, bet es domāju, ka, jā, vai nu mēs to varētu mainīt, varbūt, ka varētu, par to neesmu droši, bet uh, katrā gadījumā tas neradīs tādas būtiskas izmaiņas, tāpēc uh, šos grozījumus varētu, varētu atbalstīt, bet, nu, jebkurā gadījumā paldies, ka norādījāt uz uh, šādu iespēju. Ir vēl citi jautājumi, kā piemēram ITA, kas, manuprāt, ir bijis fundamentāli svarīgs šai diskusijai un tik tiešām ir centrālais jautājums attiecībā uz budžetu. Ir notikušas diskusijas arī budžeta komitejā, kura, manuprāt, arī virz šo jautājumu pareizā virzienā. Mums ir jānodrošina, jānodala finansējums institūcijai, kā institūcijai un pētniecībai. Tātad mums jānodrošina arī atbilstoša budžeta kontrola. Tātad jāskatās, kādos virzienos padomi ir gatavi tērēt līdzekļus un kā mēs domājam, kur šos līdzekļus vajadzētu uh, tērēt. Gal galā kodolsintēzes uh, pētniecības programma ir droša, atbilstoši šī ziņojuma nolūkiem un Tas, manuprāt, nekaitē citām prioritātēm, kas jau ir nospraustas, ir īpaši tās, kas ir saistītas ar septītās pro programmas projektiem. Jā, kādam ir mērķi, tad es tiem šo jautājumu uz tiem es noteikti šodien varu atbildēt, un paldies priekšsēdētāji. Grazie, kolega Skinner, la parola. Paldies Skinner kungam. Bržīnas kungs. Uji, paņi predsedkiņē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Vēlos teikt, ka tiešām ļoti lieliska sadarbība bija mums ar referentu. Un tāpēc arī tagad, kad mēs runājam par to, cik uh, veiksmīga ir šī programma, tāpēc arī vēlos teikt, ka, ka arī no manas puses ir vairāk priekšlikumi, un kur savukārt ir teikt, ka ir nepieciešams daļēji uh, daļai arī grozīt diezgan nopietnas uh, programmas daļas. Vēlos teikt, ka jautājums nav par to, vai izmantot vai neizmantot kodola enerģiju, bet uh, viens no lēmumiem, kas ir jāpieņem katrai valstī, ir tieši izmantot vai neizmantot kodola enerģiju. Ir jāpasaka, ka kodola pētniecība ir jebkurā gadījumā ļoti svarīga. Uh, Un tad redzēsim arī, kādi būs pētniecības rezultāti. Runājot par finansējuma līmeni, eh, kodolu pētniecības jautājumos, un ir jāsaprot, ka tas ir veids, kā tiek ražota elektroenerģija, un dažas valsts izvēlas to lietot. Runājot par konkrētām plat platformām, ir jāsaprot, ka mums ir jāmeklē jaunas tehnoloģiskās programmas, un, protams, arī uh, jā, e, jāvērtē mm, pētniecības e, centru un programmu efektivitāte. Un vēlos norādīt uz to, kā ir tekstā tiek runāts par diezgan lieliem administratīviem izdevumiem, un ir ļoti svarīgi samazināt administratīvos izdevumus, un tādā veidā varēsim efektīvāk izmantosim, izmantosim līdzekļus. Mēs varam šos līdzekļus izmantot, lai nodrošinātu labāku pētniecību tieši svarīgajā jomā, kā piemēram ir uh, kodola sintēze vai citos kodola enerģijas jautājumos. Piemēram, runājot par džetu projektu, kā arī par citiem projektiem, manuprāt, tiešām ir šie projekti joprojām jāiekļauj šajā programmā, runājot par projektu ITER. Šis projekts prasa diezgan lielu finansējumu, bet, protams, šeit nepieciešams turpināt diskusiju un gal galā arī vienoties. Un ja mēs šajā jautājumā um, mums nav koplēmuma procedūra, Eh, koplēmuma procedūras jā, izmantošanu, tad, manuprāt, ir nepieciešams tomēr nodrošināt vislielāko parlamentu līdzdalību. Vidal kvadros, prego. Vidal kvadro kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Runājot par dažādu pētniecības programmu koordinēšanu starp dalību valstīm, tādu programmu, kuras ir domātas kodola enerģijas miermīlīgai izmantošanai, šis mērķis parādījās jau Euroātom dibināšanas pakotnē. Tā tad runa iet par gandrīz 60 gadu ilgu programmu, bet jāsaka, ka pasaule ir attīstījusies, ir attīstījušās arī energo avotu formas. Protams, ka kodolenerģija ir saglabājusies, bet patiesībā mērķis veicināt kodols šķelšanas un kodols sintēzes pētījums ir saglabājies. Un, protams, mēs to tā arī turpināsim. Līdz ar to pētījuma programma, kura paredz darbību Eiroātom ietvaros no 13. līdz 18. gadam ir ļoti svarīga, un patiesībā šajā aspektā iesniegtie grozījumi, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Grozījumos parādās doma par to, ka ir jāizveido kopīga platforma, zinātniska platforma, kas būtu pietiekami spēcīga šo programmu iznes, iznešanai. Tās ir iniciatīvas, kurās runa iet par ilgtspējīgu kodolenerģiju, enerģiju, Runa iet par eh, sadarbību starp dažādām zinātnes jozar, nozarēm, tātad visam nepieskaršos. Grozījumi ir daudz dažādās jomās. Patiesībā arī parlamenta lomas stiprināšana grozījumos parādās. Piekrīt Skinner kungam, ka ITER programmas finansējumam ir jāparādās daudzgad finanses schēmā. Ja tā tur neparādās, tad var izveidoties situācija, ka šīs programmas īstenošana, programma ir ļoti dārga, par to mēs nesam, par to pat nav ko runāt. Bet eh, līdz ar to pro, šis projekts viss tiks likt uz spēles. Rībīga kungs lūdzu. Jā, tanki, Frau Fursitsi. Paldies, priekšsēdētāji. Nālos arī sirsnīgi apsveikt Skinner kungu Jo tieši runājot par šo programmu, mēs principā runājam par drošības aspektiem un par to, ka ir nepieciešams investēt uh, drošības aspektos, jo pēc Fukushimas esam visi mācīti, kāda var būt situācija. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ļoti korekti attiecināt mm, mūsu mērķus tieši uz šo programmu. Un šeit Vācija uh, ar savu lēmumu uh, mazināt uh, atomenerģijas izmantošanu, lai gal galā vispār atteiktos no atomenerģijas ražošanas. Uh, šeit uh, Vācijā arī ir uh, liela piekrišana no sabiedrības puses, tāpēc arī, nu, ņemot vērā šo visu, uh, Vienkārši ir nepieciešams turpināt arī pētniecību, lai nodrošinātu absolūto drošību arī kaimiņu valstīs par ITER projektu. Jā, ir jāsaprot, ka projekts ir uh, ilgtermiņa projekts, jo varbūt pēc kādiem 20, 30 gadiem mums tikai būs kādi labi rezultāti. Un tā kā šis projekts uh, līdz šim nebija īpaši prioritārs, tad ir jāsaprot vienkārši, ka mums ir starptautiskās vienošanās un ka varbūt būtu nepieciešams pārskatīt šīs vienošanās. Un parlamentam šis jautājums ir ļoti svarīgs, tā lai mēs varētu uh, nodrošināt arī izaugsmu. Paldies! Grazie collega Rubig, il collega Udi. Io dico, io chiedo... Paldies, cienījamie kolēģi! Mums ir paredzēts ar koordinatoriem sākt piecos, un ja tagad jau ir 15 pāri un daudz vēl gribētu izteikties, ir paredzēts pabeigt, tāpēc arī izmantosim vēl laiku odīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Parlaments šeit izstrādā atzinumu, un es domāju, ka padomu varēja ņemt vērā to, ka ir nepieciešams iesaistīt arī iedzīvotājs un arī parlamentu. Uh, tādā brīvprātīgā veidā un vajadzētu pieņemt uh, attiecīgi iesniegtos grozījumus. Un par uh, saskaņotību ar uh, finansējumu pamatprogrammu. Ja pēc Eirotam līguma tas ir pieci gadi, tad uh, finanšu perspektīva ir septiņi gadi. Un ir nepieciešams uh, saskaņot uh, šos divus periodus, lai šie pēdējie divi gadi varētu tikt, uh, tā teikt, pagarināti. Un par eh, šī jautājuma iztīšanas pagarināšanu, pārskatot uh, eh, Eirotem līgumu, arī septītās pamatprogrammas ietvaros, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība nodrošinātu izcilību augstajās tehnoloģijās, uh, arī kodolreaktoru demontēšanā. Man liekas, ka visiem, katram ir savs domas par kodolenerģiju, bet ir tomēr tāds darba kopums, ko veic ļoti augsta līmeņa inženieri, kas mums ir nepieciešama, un es domāju, ka mums attiecīgi kopējiem pētniecības centram ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienībā būtu labākie inženieri, labākie speciālisti kodola uh, reaktoru demontāžai. Paldies. Paldies Odīkungam. Līdz ar to Man ir jautājums koordinatoriem. Tulka strādā ar mums līdz 18.30. Mums jau vajadzēs sākt <clears throat> pulkstens piecos strādāt. Ja mēs sāksim mūsu darbu 17.30, tad eh, mums vēl ir palikuši Čičester un Kalfina kunga jautājumi. 20 sekundes jums lūdzu. Kellī kungs, paldies! Vispirmām kārtām es vēlētos uzsvērt, ka tam ir nepieciešams budžets, tam ir jāparedz budžets zinātnē domātajā, zinātnē domātajos eh, finansējumos. Un, protams, ka kodola eksperimenti, kodola pētniecība, tiem ir jākļūst, eh, tiem ir jādarbojas tādajādi, lai kodola kodola joma kļūtu daudz drošāk. 30 sekundēs iekļāvos, paldies, prieksēdētāji, paldies! Komisija divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Būšu lakonisks. Vēlētos pateikties referentam par lielisko darbu, un vairāk no jums jau pieminēja to, cik ārkārtīgi skar, svarīgi ir pirmkārt drošība. Uh, Un, protams, ka Euratom programmas nākotnes eksistēšanai drošība ir ļoti svarīga. Un piekrīt gan Odī, gan Rūbi, Rībīgi kunga teiktajiem, tā tad kāda ir komisijas joma, loma. Ļoti daudzas valstis atsakās no kodola programmām un no kodola reakcijas kā no enerģijas avota, un tāpēc es eh, vēlētos pateikties tiem parlamenta dokumentu deputātiem, kuri ir uzsvēruši komisijas lomu palīdzēt šīm valstīm un arī veicināt kododrošības iesakņošanu cilvēku prātos. Prieksēdētājs, paldies komisijai. Skinnerkungs lūdzu. Divas minūtes lūdzu, noslēguma vārdiem Skinnerkungs. Būšu ļoti lakonisks. Vēlētos pateikties ēnu referentiem, vēlētos pateikties komisai, komisijai. Butikofer kungs eh, nedomā, ka tas ir nepieciešams, bet esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams. Esmu uzklausījis gan debatēs izteikto, gan arī mūsu iepriekšējās debatēs izskanējušo. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu griezieties pie manis un mēģināsim izstrādāt tādus kompromisus, priekšlikums, kuri būs pieņemami visiem. Paldies par jūsu atbalstu. Priekšsēdētāji, paldies Skinnerkungam. Un tagad mēs varam pāriet tālāk pie Kalfina kunga ziņojuma. Lūdzu, Kalfina kungs, vārds jums. pirms eh, mēs pārējām pie Čičester kunga izskana iz eh, kunga. Es tikai vēlējos pateikt, ka es būšu Čičester kunga vietā runātāja, saka Fordas kundze. Forda, okay, Labi, nu tad Čičester kunga ziņojums. Fordas kundzei vārds. Džilu Čičester kunga vārdā, kā jūs ziniet, viņš ir ļoti iedziļinājies šajā jautājumā, jautājums numur 9. Viņš atvainojās, ka viņš nevarēja ierasties šajā diskusijās, viņš šobrīd ir, ir sarunās ar prezidentūru. Uh, Viņš man paskaidroja, ka tas patiesībā ir saistīts ar Bulgārijas, Lietuvas un Slovākijas iestājas sarunām, jo jau toreiz tika nolemts, ka kodoli iekārtu eksploatācija izbeigsies šajās valstīs vismaz daļai, un Eiropas Savienība palīdzēs šajā kodola reakciju izbeigšanā. Un Šobrīd ir skaidrs, ka šis finansējums nav pietiekams, un tāpēc kodola reaktoru apstādināšana ir pakļauta lielam riskām. Čičester kungs uzskata, ka ir nepieciešams e, izvērtēt rezultātus un mērķu izpildes iespējas. Tātad, lai resursi varētu tikt novirzīti kodola reakcijas pārtraukšanai. Čičester kungs uzskata, ka ir arī tehniskas un juridiskas dabas jautājumi, īpaši tas būtu saistīts ar Lietuvas aspektu. Un komisija vēlas šo regulu sadalīt divās daļās, tātad izveidot konkrētu juridisku pamatojumu Lietuvai un pieturēties pie komisijas sākotnējās teksta redakcijas Lietuvas un Slovākijas gadījumā. Uh, Čičusterkungs atbalsta šādu regulas sadalījumu, un arī padome nosliecas piekrist šādai nostājai. Bet, ja es pareizi sapratu, tad komisija ietiepjas un nepiekrīt padomēji un Čičester kungs vēlas griezties pie saviem parlamenta kolēģiem, lai tie izteiktu savu viedokli, ko darīt ar juridisko pamatu. Tātad, ja deputātiem būtu kas sakāms vai iesakāms juridiskā pamata sakārdošanai Lietuvas sakarā, tad lūdzu griežieties pie Čičester kunga. Tas arī viss paldies! Grāts! Prieksēdētāji, paldies! Un tagad Vidal Kvadras kungam vārds lūdzu. Vamos a ver. Eh, sobre este. Prieksēdētājs kundze, jā. Uh, Runājot par Čičester kunga sagatavoto ziņojumu, tad eh, visiem jau ir skaidrs, vai vismaz ziņojumā parādās tas, ka Čičester kungs vēlas veicināt kontrolas palielināšanos eksploatācijas izbēgšanai šajās trīs pieminētajās pilsētās. Es varētu piekrist Čičester kungam, ka ir nepieciešams uzlabot vai, teiksim, stiprināt eksploatācijas izbeigšanas kontroli trīs kodola elektrostacijās. Ir jāveicina arī atkritumu uzglabāšanas, atkritumu galīgās apglabāšanas, arī drošības klauzulas, finansējums. Visiem šiem jautājumiem ir jābūt sakārtotiem, un tas arī pareizi atspoguļojas Čičestera kunga ziņojumā. Tomēr Uzskatu, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, jo tam būs sekas. Sekas būs tam, ka ja mēs no vienas puses apgalvojam sekojošo. Līdz 2014. gadam, jeb pēc 14. gada finansējums, lai to īstenotu dalību valstīm ir jāaizpilda savas apņemšanās, savas saistības, un ja mēs vienlaicīgi sakam, ka uh, iedzīvotājiem ir jāsniedz nepieciešamā informācija, pierādot, ka e, šīs eksploatācijas izblēkš, izbēgšana un kodola reaktoru uzturēšana atbilst visām normām, tātad e, tas ir savā ziņā pretrunīgi. Vai nu mēs apgalvosim vienu un to pašu gadu no gada, vai arī mums vajadzētu būt elastīgākiem grozījumu formulēšanā un arī ziņojumā. Un otrais Cik tālu trīs pieminētās e, dalību valstis, cik lielā mērā uz šīm dalību valstīm attiecās šī regula? Jo uz Lietuvu jau šobrīd tiek pie, e, piemēroti konkrēti citi noteikumi. Līdz ar to, ja mēs runājam par atsevišķas procedūras piemērošanu Lietuvai, tad uzskat, ka vienā ziņojumā par trīs par visām trīs kodola elektrostacijām nedrīkst runāt. Bet principā man būtu pieņemams Čičester kunga ziņojums. Priekšsēdētājs tagad Kalfina kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Būšu īss. Ir vairāk jautājumu, par ko mums noteikti būtu jāizdiskutē pirms eh, galīgās teksta redakcijas piekriš, pieņemšanas. Pirmais - juridiskais pamats. Ir jābūt tādai plaš, jābūt plašam skatījumam un arī dalību valstu vienprātīga par to, kāda, kāds būs šis juridiskais pamats. Otrs ir jābūt saiknēs starp Eiropas Savienības sniegto finansiālo atbalstu un starp to, kas ar šo atbalstu tiek sagaidīts. Komisija par to jau ir runājusi, bet dalību valstīm ir jāizpilda savas saistības. Čičester kunga ziņojumā parādās arī atkritumu apglabāšanas, kodoldegvielas eh, atlikumu apglabāšanas un pārstrāde. Arī to vajadzētu sakārtot, un visbeidzot eh, komisija ir vēlēsies redzēt ekspostu un eksante priekšnoteikumu izpildi, un eh, referents vēlētos mazliet izmainīt ekspostu priekšlikums. Paldies! Grāci, kolēģa Arms. Paldies, uh, Hārms skundzei vārds. Paldies, priekšsēdētē. Mana politiskā grupa uzskata, ka Eiropas komisijas jaunais priekšlikums attiecībā uz programmas finansējumu Lietuva, Slovākijā un Bulgārijā uh, laika periodā no 2014. gada uz priekšu mēs uzskatām, ka tas ir pareizs risinājums un šeit ir arī tiesiskais pamats un arī process ir pareizi izvēlēts. Un mēs šeit runājām arī par Eiropas revīzijas palātas nostāju. Līdz šim programmas, kas ir saistītas ar uh, Uh, atomenerģijas izmantošanas samazinājumu, šo programmu finansējumu, mūsuprāt, uh, revīzijas palātas niedza ļoti precīzu skaidrojumu. Visās valstīs ir diezgan lieli trūkumi bet nevis runājot par jautājumiem par reaktoru darba apturēšanu, bet par citiem jautājumiem, kas sako pēc tam. Tad pēc reaktoru darba apturēšanas, piemēram, jautājumi, kas ir nodrošināti ar uh, atkritumu uzglabāšanu, kā arī uh, pilnīgo iznīcināšanu vai arī galīgo apglabāšanu, tad visi šie aspekti līdz galam pagaidām nav atrisināti, bet manuprāt, uh, revīzijas palāta ļoti skaidri pauda savu viedokli, mēs nevaram atkāpties no viņa teiktā. Jautājums par Kozlodojas elektrostaciju, kodolspēka staciju. Tur bija diezgan nopietnas strīds, bija diezgan pretrunīga viedokļa, jo jautājumi, kas ir saistīti ar eksploatācijas izbeigšanu un tie līdzekļi, uh, kas tiek um, atvēlēti, dažos gadījumos tiek izmantoti pavisam citiem mērķiem. Mūsu komiteja daudz runāja jau par to, bet šobrīd ir tā, ka īstenībā tagad eksploatācijas izbeigšanas posma vispār nav sagatavota. Lielas paldies, lūdzu, Paksas funds, kungs. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolega Paška. Paldies, priekšsēdētāji, un mans uzvārds ir Paška. Nekādā gadījumā negribētu tagad pāgarināt mūsu diskusiju ar dažādiem tehniskiem jautājumiem, arī finanšu jautājumiem, runājot par, par palīdzību, ko sniedz Eiropas Savienība Lietuvai, Slovākijai un Bulgārijai. Vēlos vienkārši pievērst tādu uzmanību tādam mazam momentiņam par Eiropas Savienības finansējumu, ko saņem eh, šīs valstis, tā lai varētu uh, Eh, pārtraukt uh, eh, kodola spēku staciju eksploatāciju un ka ir nepieciešams šos risinājumus sameklēt un Slovākija, piemēram, ir viena no tām valstīm, kas šobrīd šāds investīcijas neatbalsta, tāpēc ir nepieciešams jāskatās, vai būtu pareizi vispār kompensēt šo līdzsvara trūkumu, palielinot adekvātā veidā finansējumu, tā lai gal galā būtu, būtu iespējams uh, spēks stācijas vairs neeksploatēt un darīt to drošā veidā. Un liels paldies, Lūdzu, Benčitis kungs. Ačiū, gerbama pirmininkė, gerbimi kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti. Paldies, priekšsēdētāji. Iš... Cienījamie kolēģi, es pirms Vēlos pateikties mūsu referentam par jautājumiem, ko viņš gribēja šeit izrunāt. Trīs kodolspēka stācija eksploatācijas izbeigšana ir gan tehnisks, gan arī ekonomisks jautājums, un, protams, saistīts ar dažāda veida finansējumiem un arī politiskiem lēmumiem. Pirms astoņiem gadiem tika pieņemts politiskais lēmums par to, ka ir nepieciešams pārtraukt šo kodolspēka stācija eksploatācija, un šeit bija uh, cieši sadarbībā ar trīs valstīm, kas jau ir minētas, visas trīs valstis teica, ka, ka viņi pārtrauks eksploatēt savas spēka stācijas, Un uh, situācija ir diezgan atšķirīga. Uh, es uh, varu teikt, ka šobrīd tie tīri tehniskā līmenī situācija ir diezgan atšķirīga trīs valstīs. Šobrīd vēl notiek diskusijas par to, kā varētu šīs problēmas risināt. Par Lietuvu runājot, Lietuva iestājoties uh, Eiropas Savienībā parakstīja ceturto protokolu un protokolā skaidri un gaiši pateikts, ka Eiropas Savienība palīdzēs finansiāli ne tikai izbeigt kodolspēku stācijas eksploatāciju, bet arī sekt sociālās sekas, kas būs saistītas ar eksploatācijas pārtraukumu respektīvi arī ar savu līdzfinansējumu palīdzēs tik galā ar visu šo situāciju. Un Lietuva pēc eksploatācijas pārtraukšanas Lietuva kļuva par elektroenerģijas importētāju, agrāk mēs bijām eksportētāji, un mums bija nepieciešams gāzi, piemēram, importēt pa diezgan augstām cenām, Un tāpēc ir nepieciešams atcerēties, ka bija vienošanās un Eiropas Savienība ir solījis palīdzēt. Paldies! Brievement, merci, madame prezidente. Paldies, pavisam īsi, saka Dīkungs, un uh, turpinot revīzijas palāts norādīto, mums ir arī budžeta kontrols komiteja, kur izstrādājusi ziņojumu, man ir ļoti asistējusies par šo programmu. Domāju, ka kopējā summa būs apmēram 3 miljārdi, jautājums ir vēl pa pusmiljārdu. Uh, ir nepieciešams, lai šīs programmas tik tiešām tiktu pārvaldītas eh, no Eiropas komisijas puses, lai mm, pierādītu Eiropas parlamentam, ka mm, publiskie fondi tiek atbilstoši izmantoti. Mēs visi esam viensprāts par mērķiem, bet ir jāuzmanās. Eiropas Savienībai jābūt ļoti stingrai un jāsaka perfekti jāpārvalda šīs programmas. Protams, tas ir grūti, bet es aicinu jūs iepazīties ar uh, budžeta kontrolas komitejas izstrādāto ziņojumu. Paldies! Un minūte. Paldies, un tagad viena minūte Marinesku kungam. Există două rapoarte în Comisia Cont și aș invita. Paldies, priekšsēdētāji. Ir divi uh, ziņojumi. Budžeta kontrolas komitejas ziņojums, ko es arī aicinu kolēģiem uh, izlasīt. Šis uh, ziņojums ir saistīts arī ar uh, budžeta kontrolas komitejas delegācijas eh, ziņojumu pēc eh, vizītes eh, kodola reaktorā. Es domāju, ka nepieciešams atbilstīt komisijas priekšlikumu, jo tas paredz ieviest kārtību šajā jautājumā, kur, manuprāt, līdz šim, kurš līdz šim nebija kārtīgi kontrolēts un pārvaldīts. Paldies! Un vārds tagad komisijai. Thank you very much, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vairāk laiks, eh, laika mums nav daudz, gribu norādīt divām lietām. Mūsu priekšlikums padoms regulē pilnībā ņem vērā parlamenta vērojums, kas ir izteikti iepriekšējā ziņojumā, pirmajā Barnesku ziņojumā, un tāpat arī visus eh, Eiropas revīzijas palātas eh, secinājumus attiecībā uz ex ante pasākumiem. Un otrs, otra norāda par juridisko pamatu. Bija vienošanās starp trīs institūciju priekšsādātājiem, tad komisija, parlamentu un padomi, ka visi Eiropas Savienības līdzekļi, kas tiek iztērētiem, ir jādod šī papildus pievienotā vērtība, un to mēs noteikti saskatām kodoldrošībā, un tāpēc balstam mūsu priekšlikumu visām trijām minētajām valstīm tieši šo kodoldrošības aspektu, un uh, tas ir arī aplūkots Euratom līgumā, un arī piektā, piektais protokols uh, iestāšanās līgumam varētu būt. Tas ir uzskatāms par uh, juridisko pamatu Lietuvas gadījumā, jo tas paredz uh, solidaritāti un tas ir plašāks uh, nekā tikai kododrošība. Un kā jau Hārps kundze norādīja, mums tik tiešām jāvērš uzmanība uz šo uh, demontāžu un uh, atkritumu apglabāšanu. Un tur rodas šī papildus vērtība pilsoņiem. Un te komisija nevar piekrist, ka mums ir divi juridiskie pamati. Paldies! Grāce, la parola kolēga Čičester per. Paldies, vārds tagad Čičester kungam noslēgumam. Thank you, Madam Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlētos atvainoties, ka es neatrados šeit eh, diskusijas sākumā, jo man bija ārkārtīgi svarīgi jautājumi risināmi ar padomi. Es tomēr vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās šajās debatēs. Man likās, ka tas būs ārkārtīgi vienkāršs ziņojums, bet uh, Izrādījās, ka ir viens vai divi momenti, kas šo ziņojumu padara ārkārtīgi delikātu, un, protams, viens no šiem jautājumiem ir juridiskais pamats. Es uzskatu, ka pēc manām domām tam būs nepieciešams e, tālākas diskusijas. Man ļoti uzrunāja Lietuvas arguments par juridisko pamatu, man patika šīs diskusijas par, e, ar, par, ar komite, ar padomi. Redzēsim, vai mums izdosies rast kādu lisinājumu. Vēl bez tam es vēlētos arī neformālākā gaisotnē parunāt par šiem jautājumiem arī ar ēnu referentiem, ko darīt ar šo ziņojumu. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgi finansiāli izpildīt tās saistības, ko tā ir uzņēmusies attiecībā uz pieminētajām dalību valstīm par eksploatācijas izbeigšanu. Un, protams, ka mums ir jāveicina Eiropas Savienības finansējuma izmantošana adekvātā un pieņemamā veidā. Tāpēc eh, man lielā mērā priecēja jautājums par to, ko revīzijas palāta šajā sakarībā ir teikusi. Un to es esmu iekļāvis savā paskaidrojumā, ziņojuma paskaidrojumā. Un tā bija tikai varbūt atbilde Hārmsas kundzei. Varbūt tas Hārmsas kundze nedaudz mierinās. Tātad, kā jau teicu, pēc tam, kad man būs detalizētas diskusijas bijusi par grozījumiem ar ēnu referentiem, būšu priecīgs pie šī jautājuma vēlreiz atgriezties komitejā. Vai mums ir jānolem jau datums, kad notiks nākamās diskusijas? Prieksēdētāji, paldies Čečester kungam. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. septembrī līdz pusdienlaikam. Un visbeidzot mums ir jāizskata Kalfina kunga ziņojums par uh, grozījuma izdarīšanu direktīvā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, būšu ļoti lakonisks. Mums ir bijusi vairākas tikšanās reizes ar ēnu referentiem, un mēs esam ļoti labi no parlamenta puses sagatavojuši šo dokumentu. Komisijas priekšlikums ir viennozīmīgs, tajā nav nekāda zemūdens akmeņu, un eh, tiešām mums ir jārunā par sabiedrībai pieejamās informācijas paplašināšanos par valsts sektoru informācijas atkal izmantošanu. Tas veicinās arī caurskatāmību. Un tomēr ir vairāk jautājumu, uz kuriem ir nepieciešams rast atbildes pirms mēs pieņemsim galīgo ziņojumu tekstu. Tas parādās arī manā ziņojumā. Mums ir jāņem vērā arī tas, kas ir parādījies datu aizsardzības un privātuma direktīvās. Nākamais mums ir jāmēģina rast veids, kādā mēs kompensēsim vietējo varas iestāžu trūku, vietējo varas iestāžu izdevumus. Un e, iespējams, ka ir tādas pašvaldības, kur budžets jau tā nav liels. Un visbeidzot ir tādi mazāka delikātuma jautājumi, piemēram, kontrolas, klātesamība un tā saucamie robežu izdevumi dalību valstīs. Tie ir visamā tie momenti, par ko mums ir bijusi diskusijas un arī par to, ko šajā direktīvā iekļaut, piemēram, jautājums par publiskajām bibliotēkām. Par to mēs varam diskutēt, tomēr domāju, ka ziņojums tiks pieņemts un tajā galīgajā redakcijā parādīsies visas šīs bāžas. Prieksēdētājs. Tagad Jelebāra kungam vārds. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es pilnībā piekrītu Kalfin kungam tādā ziņā, ka ir ļoti svarīgi valsts sektora informāciju izmantot atkārtoti, jo tas ir galvenais faktors Eiropa 2020 izaugsmas stratēģijai, un pilnīgi noteikti šāda atkārtot izmantošana veicinās caurskatā, caurskatāmību, kā arī labāku sadarbību starp sociālo un politisko sabiedrības daļu. Nākamais ir jānosaka nosacījumi, kā darbosies informācijas atkal izmantošanā, jo tas veicinās patreiz eksistējošo barjeru nojaukšanu iekšējā tirgū. Pavisam īsi vēlējos pieminēt, ka man personīgi Kalfina kunga ziņojums mūs ved pareizajā virzienā, jo tajā runa iet arī par privātuma, datu, pri, privātuma un personas datu aizsardzību. Tātad būs tādi dokumenti, kuri būs pieejami tikai ar īpašu atļauju atbilstīgajām iestādēm. Jautājums par kontrolas palielināšanu ir runa par to, kādā veidā mēs varam strādāt vai piestrādāt pie uh, tā, kādā veidā tikai nedaudz palielināt izdevumus. Pēc manām domām vajadzētu atcerēties to, ka ir tādi, tāds, tādas valsts iestādes, kuras eh, informācija lieto būtisku sava budžeta daļu. Bet tas ir neliels jautājums, kur varbūt mēs, mūsu viedokļi atšķirās no padomē vispārīgi pieņemtā, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast kompromisu. Dotter, prego. Pal Amēlijas Dotter. Paldies, priekšsēdētāji. Es vien, vienkārši vēlējos pateikt, ka valsts sektoram un informācijas sektoram ir milzīgs neizmantots potenciāls. Man lielā mērā apmierina referents sagatavotais ziņojums, un es uzskatu, ka tiešām cena var to ietekmēt, un arī privātam jautājums. Man lielā mērā priecē tas, ka ministru padome ir pieņēmusi nostāju, kāda tā mums ir darīta zināma par tā saucamajiem atvērtajiem formānie, formātiem un par datu publiskošanu. Un tomēr. Man joprojām liekas, ka neskatoties uz kultūras sektoru iekļaušanu, tādu kā bibliotēku iekļaušanu un metadatu iekļaušanu, joprojām e, runa neiet par tālraidi un par televīziju un rādio. Es uzskatu, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības eh, maksas pieprasīšana par eh, apraidi ir ļoti pretrunīga. Šobrīd eh, mēs runājam par Eiropas Savienības televīzijas nākotni. Tie, kur ir dzimuši pēc kara tūlīt, tiem televīzija vēl kaut ko nozīmē, un tomēr tie, kur ir dzimuši 80. gadu beigās, saprot, ka Eiropas Savienībai apraida ir ļoti lielas kulturālas un arī starpkultūru saziņas vērtību ziņā. Grāci. Liels paldies! Es domāju, ka pagaidām komisija vēl nav runājusi. Lūdzu! Paldies! Vēlamies pateikties komitejai. Paldies par politisko grupu pārstāvjiem, kas pauda savu atbalstu. Un noteikti turpināsim sadarbību, lai varētu tekstu pabeigt. Kā es varat saprast, padomē joprojām notiek diskusijas. Un tāpēc arī vēl ir iespēja nodrošināt to, lai pamatīdējas būtu pilnībā iekļautas un saprotu arī to, ka ir nepieciešams nodrošināt personas datu aizsardzību. Tā ir jāgarantē absolūti. Tas nozīmē, ka tiesības lietot nekādā gadījumā nav svarīgākas par personas datu aizsardzības pienākumu. Un ir ļoti svarīgi panākt pienācīgu līdzsvaru starp to, lai varētu datus lietot un labākajā gadījumā bez maksas, taču ir jābūt arī attaisnojušiem iemesliem, lai varētu par datu izmantošanu pieprasīt lielāku samaksu. Paldies! Liels paldies! Lūdzu, nobeigumā Kalfina kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs skaidri saprotam, kuri jautājumi uh, vēl ir jāapspriež, kuri jau ir izrunāti, un noteikti varēsim parlamentā panākt konsolidēto nostāju, un tad sāksim arī sarunas ar padomu, lai varētu nonākt līdz galīgam risinājumam. Lielas paldies, kolēģi! Līdz 27. septembrim 12.00 jūs varat vēl iesniegt savus grozījumus. Un tagad rīt atkal tiekamies 9 no rīta, un tad būs nepieciešams arī balsot. Visi, kas nepiedalās koordinatoru sanāksmē, jūs varat došdrot, doties. Tad mēs varēsim sākt savu koordinatoru sanāksmi. Paldies!